bitte Platz zu nehmen. Ich möchte den nächsten Tagen. Es vēlētos eh, tagad pieteikt nākamo darba kārtības eh, punktu. Proti, mums ir paredzēta tikšanās viedokļu apmaiņa ar Groismana kungu. Viņš ir iepriekš arī bijis eh, ministru prezidenta vietas aizvietotājs, un pašlaik viņš ir spīkeris Ukrainas eh, Verhovna Rada. Viņš ir īpaši iesaistījies arī reformu procesā un vienmēr ir interesējies par šiem jautājumiem un mēģinās virzīt uz priekšu reformas Mēs redzam, ka šīs dienas institīvas ir ārkārtīgi nozīmīgas, jo Ukrainai ir jākļūst par piemēru, nu, tai Ukrainas daļai, kas nav uh, okupēta no Krievijas puses. Tas nozīmē, ka ir jānodrošina transformācija Ukrainā, ir jādomā arī par finansiāls un tehniskas palīdzības sniegšanu no Eiropas Savienības puses. Un cerams, ka tuvākajās nedēļās un mēnešos mēs redzēsim, ka Eh, šis projekts būs ievērojami pavirzies uz priekšu. Oktobrī Ukrainā ir paredzētas pašvaldību vēlēšanas, un līdz šim brīdim ir daudz kas jāpaveic, un ir jāmēģina nu, nodrošināt pagrieziena punkts vēsturē, tā, lai uh, Ukrainā valdītu tiesiskums. Priekšādādā kungs Strasbūrā janvārī Mēs eh, pieņēmām eh, rezolūciju par Ukrainu ar ļoti lielu vairākumu. Pēdējās dienās esam vairāk kārt par to runājuši, gatavojam arī gadējo ziņojumu par ārlietu politiku, kas eh, šodien tika pieņemts, un arī šajā ziņojumā ir skaidri pateikts, ka Ukraina ir kritusi par upuri ārvalstu agresijai. Starptautiskās tiesības tiek pārkāptas teritoriālās integritātes eh, princips un tautas unitātes princips arī ir pārkāpts. Un eh, Krievija uh, nav uzņēmumies atbildību kā konflikta, konfliktā iesaistītā puse. Krievijai ir jāuzņems līdzatbildība par šīs krīzes risināšanu un jo īpaši par Mīnskas vienošanās izpildi. Domāju, ka šajā parlamentā ir ļoti liels vairākums, kas var izteikties par šiem jautājumiem. Es gribētu jums dot vārdu. Lielas paldies, ka varējāt ierasties pie mums un ka esat gatavs piedalīties diskusijās gan ar mums, gan arī ar kolēģiem Ukrainā, gan arī Ukrainas delegācijā, lai varētu nodrošināt tālāku sadarbību. Es redzu, ka nāk zālē tagad iekšā arī Ukrainas delegācijas vadītājs Plenkovičs kungs, kurš mani aizstās priekšādātāja amatā, jo šodien man Berlīnē ir jāuzstās ar runu par šo pašu tēmatu, tāpēc pavisam drīz došos no šīs senāksmes prom. Lūdzu, dod jums vārdu. Vaļmašanovnī, pane Golovo, vaļmašanovnī. Priekšādātāja kungs, godājumie Eiropas parlamenta deputāti, godājumie Ukrāņu kolēģi. Vispirms, priekšādātāja kungs, es gribētu jums pateikties par Eh, jūsu ieņemto nostāju attiecībā uz Ukrainu. Es pateicos jums par atbalstu un par atbalstu visiem kolēģiem. Es domāju, ka ir pienācis laiks saukt lietas īstajā vārdā. Jūsu izvērtējums ir objektīvs par to, kas notiek Ukrainā. Esam valsts, kas ļoti cieš no Krievu okupā, okupācijas. Mums ir jāsauc lietas īstajos vārdos. Šeit nav runa tikai par uh, uzbrukumu Ukrainas teritorijai, te ir runa arī par uzbrukšanu Eiropas vērtībām, demokrātijai, brīvībai, teritoriālajām vērtībām. Tam visam ir uh, vajadzīga adekvāta reakcija no pasaules sabiedrības puses. Man uh, šī uzstāšanās ir īpaši simboliska. Uh, Eh, pirms viena gada šajā pašā dienā pēc revolūcijas un pēc Ukrainas prezidenta mm, aizbēgšanas Eiropas Savienība un Eiropas parlaments atzina Ukrainas Verhovna Rada kā leģitīmo iestādi Ukrainā. Un mēs apņēmāmies izveidot Eiropas demokrātisku valsti un kļūt par Eiropas uh, daļu. Pēdējā gada laikā valdības sistēma Ukrainā ir atjaunota, ir ievēlots jauns prezidents un parlaments. Arī valdība ir izveidota. Ukraina ir parakstījusi asociācijas nolīgumu ar Eiropas Savienību. Šodien uh, esmu devies uh, pirmajā ārvalstu vizītē kā Ukrainas parlamenta prezidents un kopā ar prezidentu Šulcu mēs uh, atklāsim parlamentārās asociācijas komitejas uh, dibināšanas sanāksmi. Uh, Man tas patiešām ir nozīmīgi. Šodien Ukraina saskaras ar diviem galvenajiem izaicinājumiem. Pirmkārtām ir jāaizstāv kopīgas Eiropas vērtības, brīvība un demokrātija, ir jāapstādina ārējā agresija, ir jāsaglabā teritoriālā integritāte un suverenitāte un jānodibina miers eh, mūsu zemē, kas ir daudz cietusi. Otrakārt ir vajadzīgas efektīvas institucionālas reformas, lai pārveidotu pēcpadomu republiku modernā veiksmīgā Eiropas valstī. Sākšu tagad ar šo pēdējo punktu. Reformu īstenošana un mm, karošana nav vienkārši uzdevums, bet mums nav citu iespēju, jo uh, mums ir ļoti maz laika. Neskatoties uz agresiju, Ukraina ir uzsākusi sistēmiskas reformas. Pirmkārt, esam kopīgi izveidojuši reformu stratēģiju, tā galvenie elementi ir uh, Nacionālās attīstības stratēģija 2020. Arī asociācijas nolīguma īstenošanas plāns mums ir ļoti svarīgs, un arī koalīcijas nolīgums ar parlamentāro vairākumu. Palstoties uz šiem dokumentiem, esam uzsākuši procesu veidot plānu likumdošanas reformām no 2015. līdz 2017. gadam. Nākamnedēļ es prezentēšu šo plānu Kievā, un mēs nosūtīsim to tālāk visām iesaistītajām pusēm uh, gan Ukrainas prezidentam, gan parlamenta deputātiem, gan valdībai. Veidojot šo reformu likumdošanas atbalsta plānu, parlamentam ir jākļūst par lokomotīvi sistēmiskām reformām, kas atbilstu Ukrainas saistībām gan iekšējā, gan starptautiskā līmenī. Parlaments nedrīkst būt tikai tāda kā drukātava neskaitāmiem grozījumiem, ehm, sliktos likumos, kā tas bija iepriekš. Kāda ir pirmie rezultāti? Pateicoties parlamenta prezidenta un Ukrainas valdības kopīgiem pūliņiem, esam uzsākuši īstenot pretkorupcijas likumdošanas paketi, kas tika pieņemta pagājušā gada oktobrī. Esam pieņēmuši vairākus likumus, lai atbalstītu Nacionālā pretkorupcijas biroja aktivitātes. Nav nekāds brīnums, ka cīņa pret korupciju ir viena no Ukrainas galvenajām prioritātēm. Mums ir jāpieliek punkts Eh, šai sārgai mūsu valstī. Mums ir jāizveido eh, jāpieņem direktora amats un jāizveido caurzemes struktūras. Šīs darbs ir jāveic ciešā sadarbībā ar Eiropas Savienības konsultantu komiteju. Mums ir jāpieņem arī uh, pasākumi līdz oktobrim. Tāpat arī ir jāstrādā pie tiesu sistēmas reformas un ir jādomā par uh, godīgas uh, tiesas izveidi. Mums ir jāstiprina arī uh, Ukrainas kapacitāte daudzos citos veidos un ir jādomā par konstitucionālām reformām. Šis ir ļoti svarīgs uh, mūsu darba uh, punkts. Uzskatu, ka šī ir viena no galvenajām reformām Ukrainā. Uh, Mums ir jāizveido kvalitatīva valdības un pārvaldības sistēma Ukrainā. Esam jau pieņēmuši lēmumu par fiskālo decentralizāciju. Un mēs arī esam pieņēmuši citus tiesību aktus. Mums ir jādomā arī par Ukrainas galvenā likuma konstitūcijas mainīšana. Tiks izveidota komiteja, kurā būs iesaistīti ir eksperti, pilsoniskā sabiedrība, lai varētu gatavot grozījumus konstitūcijā. Saskaņā ar pašreizējo kosālo grozījumu procedūru mums ir iespēja pieņemt atbilst, atbilstošos tiesību aktus septembra sākumā. Un ir jāņem vērā arī Venēcijas komisijas priekšlikumi. Gribētu arī uzsvērt, ka esam sākuši eh, sagatavošanās konsulārām reformām un decentralizācijai jau eh, diezgan sen. Es gribētu teikt, ka Ukrainas reģiona pilnvaras noteikti gūs labumu no šīm reformām, un mēs varēsim vērsties pret mākslīgiem mēģinājumiem iegūt varu. Mēs vēlamies, lai reģioniem būtu pašiem savi tanki, un arī uh, raķešu palaišanas sistēmas, vai arī tiesības iestāties Eirāzijas Savienībā. Manuprāt, Ukrainas reformas un ekonomiskais izsau pieaugums būs iespējams tikai tad, ja uh, mēs nodrošināsim efektīvas sankcijas pret Krievijas politiku. Mums ir jācīnās par to, lai cilvēki mūs atbalstītu. Arī Krimā un Donbassā. Viena no galvenajām Ukrainas prioritātēm šodien ir Ukrainas ekonomikas atvesaļošana, un tas nebūs iespējams bez konsolidētas starptautiskās palīdzības. Šajā sakarībā mēs labprāt diskutēsim ar Eiropas parlamentu par Eiropas komisijas priekšlikumu piešķirt Ukrainai trešo makrofinanciālās palīdzības programmu. Ukraina pašlaik uh, veic reformas uh, kara laikā jo tai nav vajadzīgo resursu, kas ir vajadzīgi, lai vērstos pret um, agresoru. Ir jāņem vērā Budapeštes memorands un uh, vajadzētu panākt, lai uh, tā prasības tiktu ievērotas. Neskaitoties uz Minskas uh, nolīgumiem, ukrainieši, uh, ukraiņi turpina mirt, un uh, krievu raķetes palielina sēras daudzās ukraiņu ģimenēs visur valstī. Donbasā kopš agresijas sākuma ir nogalināti vairāk kā 5000 ukrāņu. Vienlaicīgi iekšēji pārvietoto personu skaits ir ļoti pieaudzis un sasniedzis gandrīz 1 miljonu. Mēs esam pateicīgi Eiropas parlamentam, jo pateicoties eh, janvāra rezolūcijā Eiropas komisija ir uzsākusi ambiciozu humanitārās palīdzības plānu Ukrainai. Diemžēl Krievija turpina atbalstīt terorismu un mums ir jāņem vērā Krievijas taktika. Mm, Kremļa plāns ieņemt pilsētu pirms stājās spēkā pamiers izgāzās. Teroristi cīniski ignorē Minskas noliegumus un turpina savus uzbrukumus, turpina dedzināt pilsētas un to iedzīvotājus. Pagājušajā nedēļā Nacionālā drošības un aizsardzības padome Ukrainai nolēma aicināt ANO un Eiropas Savienība nosūtītu mieru uzturēšanas misiju uz Ukrainu. Ideāls variants būtu Eiropas Savienības misija. Mēs uzskatām, ka šāda misija būtu efektīva, ja tā atrastos uz kontaktlīnijas un uh, reģionos, uh, ko pašlaik nekontrolē Ukraina. Tomēr šī iniciatīva saskaras ar Krievijas pretestību. Teroristi apsūdz Kievu par to, ka tā pārkāpjot Minskas nolīgumus. Kāpēc? Uzskatu, ka e, robežas e, nostiprināšana un ECO vai miera nodrošinātāja kontrole norādīt uz to, ka e, šajā, šajos reģionos ir krievu militārie spēki, un krievi tiktu spiesti atvēlt savus spēkus. Mīnskas nolīgumi, kas tika pieņemti 12. februārī, tiek izmantoti no Krievijas puses kā viltus vairoks, lai vērstos pret Ukrainas neatkarību, brīvību un demokrātiju. Tas ir mūsu kopējais izaicinājums. Krievijas federācijas teritorijā atrodas uh, eh, eh, Ukrāņu pilsoņi. Un Nadja Savčenko, kas ir uh, Ukrainas parlamenta deputāte un arī uh, parlam Eiropas padomas parlamentārās asamblēs locekle, uh, ir uh, uzsāks bada streiku pirms 74 dienām. Es jūs aicinu apturēt agresiju pret Ukrainu un tās pilsoņiem. Draugi, runājot Eiropas parlamentā, es gribētu uzsvērt Ukrainas skaidro pozīciju. Mūsu valsts nesaskata nekādu citu alternatīvu kā tikai mierīgu šīs problēmas risināšanu. Uh, Taču šīs bīstamās Eiropas krīzes risināšana ir atkarīga no Krievijas puses, kas ir, mm, kas nav izmantojis ļoti daudzas iespējas, lai nodrošinātu, ka miers tiek sasniegts arī reāli, ne tikai vārdos. Ir jānodrošina reāls dialogs ar Krieviju, ir jāsaglabā pašreizējais sankciju režīms, ir jāpastiprina diplomātiskais un politiskais spiediens uz Kremli. Uh, Man nepatīk vārds spiediens, bet tas mums ir jādara, lai pieliktu punktu nogalināšanām. Treškārt, Ukrainai ir jānodrošina palīdzība un atbalsts, jo īpaši ir jāuzlabo Ukrainas aizsardzības iespējas, un ir jānodrošina viedi ieroči, kas e, ļaus aizsargāt Ukrainas teritoriju no Krievijas agresijas. Tikai tad Kremlis sapratīs Ukrainas e, spējas vērsties pret Krievijas agresiju. Es ceru, ka Eiropas parlaments atbalstīs šo pieju. Es gribētu jūs arī aicināt atcerēties par Krimu. Drīz būs pagājis gads, kopš to nelegāli anektēja Krievijas federācija. Un uh, tas ir bijis gads, kad Ukraiņi un Krimas tatāri ir ļoti cietuši. Ukraina gribētu, lai tiek pārskatīta šī lieta, lai um, Eiropas parlaments marta sesijā uh, pieņemtu attiecīgu rezolūciju par šiem jautājumiem. Dārgie kolēģi, noslēgumā es gribētu aicināt Eiropas parlamentu turpināt um, pievērsties Ukrainas jautājumiem. Jūs uh, palīdzat Eiropas Savienībai izveidot izšķirošāku un efektīvāku atbalstu Ukrainai. Jūs ļaujat vērsties pret Krievu propagandu, kas arī ir sava veida agresija. Mēs sagaidām, ka pirms uh, Rīgas Austrum partnerības samita mājā Eiropas parlaments un dalībvalsts nacionālajā parlamenti uh, aicinās Eiropas Savienības padomi nodot vajadzīgos politiskos signālus Ukrainas tautai. Es ceru, ka uh, tiks akceptēta mūsu valsts Eiropas perspektīva un tiks pieņemts politisks lēmums par bezvīzu režīmu Ukrāņu pilsoņu īsiem braucieniem. Ukrāņi sagaida, lai viņus cienītu. Pašlaik Ukrāņi ir uh, pirmajā līnijā cīņā par um, integrāciju Eiropā. Uh, un cīņā par Eiropas kopējām vērtībām. Paldies! Prezident, ich danke. Priekšsēdētāji, liels paldies par jūsu ievadvārdiem. Ir pieteikušies runāt 16 deputāti, līdz ar to es noslēgšu runātāju sarakstu, un uzstāšanās laiks katram deputātam ir pusotra minūte. Ja mēs visi varam par to vienoties, tad es gribētu aicināt uh, Plenkoviča kungu nākt tagad uh, vadīt sanāksmi manā vietā. Thank you. Thank you very much. Lielas paldies, priekšsādātāja Broka kungs, paldies eh, Groisman kungām, kolēģi, eh, deputāti no Verhovna Rada. Es redzu, ka priekšsēdētājs Broks ir iekļāvis mani kā eh, pirmo runātāju, tā kā esmu arī Ukrainas delegācijas vadītājs. Gribētu izmantot šo iespēju un paust eh, prieku par to, ka pēc šīs sanāksmes būs eh, um, parlamentārās asociācijas eh, komitejas inaugurācijas sēde sadarbībai ar Uh, Ukrainas parlamentu, un mēs apspriedīsim veselu rindu jautājumus, kas saistīti ar humanās palīdzības jautājumiem, um, drošību un tā tālāk. Tāpat arī runāsim par asociācijas līgumu ieviešanu, runāsim par ekonomikas un enerģētikas jautājumiem. Uh, Kā jau e, tika pieminēts, Eiropas parlaments ir pieņēmis daudzas rezolūcijas par Ukrainu. Ir ļoti daudzi Eiropas parlamenta deputāti, kas ir gatavi palīdzēt Ukrainai šajā sarežģītajā situācijā, kur Ukraina cieši no agresijas. Mēs gribētu turpināt e, e, šādu praksi un tādēļ ne, nebūšu liekvārdīgs un lūkšu varbūt eh, jums pēc tam atbildot pastāstīt, ko jūs tālāk sagaidat no starptautiskās sabiedrības, eh, lai uh, nodrošinātu mieru patreiz okupētajās Ukrainas teritorijās. Mēs esam redzējuši ETSO misijas secinājumus, esam dzirdējuši Parašenko kungu priekšlikumus. Tagad es došu vārdu savai kolēģei Sandrai Kalnietai, lūdzu. Paldies, Groismāna kungs. Es sveikt šeit Eiropas parlamentā. Parlamentā es turpināšu latviešu valodā, jo šī ir uh, pirmā mūsu prezidenta. Uh, Spīker kungs, pirms gada 20. februārī es biju Kievā un es biju arī Radā, uh, kad tur sāk pulcēties deputāti, lai pieņemtu vēsturisko lēmumu, kas novērs vardarbības turpināšanos. Eh, es biju arī svētā Mihaila klosteru dārzā, un es redzēju tur eh, snaiperu nošautos cilvēkus. Un tāpēc es esmu ļoti stingri pārliecināta, ka miera sarunas tikai tad būs veiksmīgas, ja Ukrainai būs pietiekami eh, spējas sevi aizstāvēt. Un es uzskatu, ka Eiropiešiem un Amerikai ir jāpalīdz Ukrainai stiprināt Ukrainas aizsardzības spējas. Un mans jautājums ir par to, kā pašlaik veicās ar sarunām par ANO miera spēku izvietošanu uh, krīzes zonā Ukrainā. Paldies! Thank you very much, Sandra. Now I... Paldies, Sandra. Un tagad došu vārdu Annai Gomešai. Groismām kungs, sveikti šeit. Pagājušā gada 21. februārī es biju Eiro Maidanā un nākamajā rītā pamodos un redzēju, ka Jukovičs ir aizlaidies. Un tad es redzēju kopā ar pāriem kolēģiem, kā Ukrainas tauta fantastiski izturēti rīkojās, kaut arī viņi jūta, ka situācija uh, kļūst vien nopietnāk. Un jāsaka, patreizajā situācija ietekmē Eiropu, tas ietekmē arī to, kā mēs paši sevi uztveram. Ja mēs esam vecā Eiropa, kurā uh, darbojas vēl ar veco Krieviju, vai arī mēs esam jauna Eiropa, kas ir koordinēta un saskaņota. Es esmu no Portugāles, neesmu jūsu robežu valsts, bet jāsaka, es ļoti jūtu jums līdz ne tikai tādēļ, ka uh, Ukrainas kopiena svarīga mūsu valstī, bet tas tādēļ, ka jautājums ir par mums, ne tikai par jums, bet jautājums ir par mums, kas mēs esam un ko mēs aizstāvam. Tādēļ es uzskatu, ka. Protams, jums ir jāsaņem atbalsts no citiem, gan no Eiropas, gan citiem, bet nekas nav svarīgāks, lai sakautu Putina agresiju Ukrainā, kā virzība uz demokrātiju un konsolidāciju Ukrainā. Un nekas nebūs lielāka sakāve Putina agresijai kā jūsu demokrātiskā virzība un attīstība. Jo es saprotu, ka tas, kas notiek attiecībā uz militārajiem, neidentificētajiem gaisa telpas pārlidojumiem, ir draudz arī Eiropai. Paldies Gomešas kundzei, tagad došu vārdu Čārlzam Tanukam, EKR lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ukrainas parlamenta priekšsēdētāja kungs sveic jūs EKR grupas vārdā, un es eh, gribu arī atkārtot, ka mēs esam pieprasījuši Savčenko kundzes nekavējošu atbrīvošanu, ko Krievas spēki ir eh, apcietinājuši un nelikumīgi tur apcietinājumā. Uh, Es esmu lepns par to, ka jau 2002. gadā es uzrakstīju rakstu Wall Street Journal izdevumā, eh, kur es aprakstīju Ukrainas perspektīvu mm, līdzdalību Eiropas Savienībā, kaut gan tajā laikā neviens pat nebija dzirdējis par oranžo revolūciju, bet uh, es ne brīdi neuzskatīju nopietni, ka Krievija varētu fiziski, militāri iebrukt Ukrainā, bet, ja mēs paskatāmies, piemēram, ko Putins pēdējos desmit gadus ir teicis, tad viņš nekad nav slēpis savas ambīcijas atjaunot autoritāro uh, Lielkrieviju, Krievijas impēriju. Uh, um, jo viņš jutās piemānīts pēc tam, kad PSRS sabruka. Es gribētu dzirdēt no jums, ko mēs varētu darīt, jo man ir aizdoms, ka Mīnska divi līgums um, diemžēl nedarbosies, jo mēs redzam, ka tālāk uh, viņi virzās Mariupolē, tiek uh, veidots koridors uh, uz Krīmu un uh, Es saprotu, ka liela prioritāte jums ir ekonomikas nostiprināšana, piesaistot uh, startautiskos uh, donorus un atbalstītājus, uh, bet um, ko dalībvalsts varētu darīt un kā jums šķiet, vai starptautiskā mieru uzturēšanas misija ļaus stabilizēt situāciju? Un ko jūs teiksiet par ziņojumu New York Times izdevumā, kur tie, kuri atbildīgi par uh, um, bombardēšana Harkovā varbūt ir no Krievijas uh, drošības dienestiem, uh, vai tas uh, tiks pasniegts kā um, teroristu uzbrukums uh, no Krievijas militāristu puses, un kā jums šķiet, vai viņi plāno tālākus uzbrukums jūsu teritorijā, un kā jūs reaģēsiet uz to? Es varu tikai pateikt slavu Ukrainai. Thank you, Charles. Uh, I... Paldies, Čārls! Gribētu kolēģiem atgādināt pusotru minūtu, lūdzu, respektējiet visu tiesības runāt. Van Dālenkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Groismāna kungs, es uh, gribu paust liberāļu atbalstu jums, jo mēs uh, redzam, ka Ukraina ir nodrošinājusi brīvas un demokrātiskas vēlēšanas, un Eiromaidāns ir piemērs, ko Putins gribēja novērst. Putins negribēja uh, šo Eiropas sarkano laukumu, un demokrātija Krievijā būtu galvs šai agresijai, un Puķins to nevēlas. Un viņš Viņa ilgtermiņa stratēģija ir sakropļot savus kaimiņus, kuri ir izdarījuši izvēli ārpus Krievis, Krievijas federācijas. Es saprotu, ka jūs gribat ieviest izmaiņas Ukrainā un jūs Ukrainas parlamentā cīnaties par reformām, jo mēs noteikti gribam redzēt, lai Ukrainā valdītu tiesiskums. Ukrainā, protams, ir nepieciešamas tiesiskās reformas, ir jāapkaro korupcija, ir jā jāstiprina armija, es redzu, ka ir ievēlēts spēcīgs parlaments, un man ir lepnums par to, ka Eiropas parlaments ir izveidojis ļoti spēcīgu delegāciju, kur sadarbojas ar Ukrainas parlamentu, ir izveidot parlamentārā asociācijas komiteju ar Ukrainu, un ir izveidota arī Ukrainas darba grupa, ko vada mans kolēģis no Alda grupas, un es gribētu tikai piebilst vēlu jums lielu veiksmi, jo tā jums ir nepieciešama. Paldies! Paldies un Balenkungam. Tagad Lohbīlers kundze no zaļajiem lūdzu. Da, vielen Dank. Liels paldies priekšādātājiem. Liels paldies arī parlamentā priekšādātājiem. Jūs savas runas sākumā teicāt, kādas tiesību aktu iniciatīvas jūs vēlaties tagad uzsākt. Es gribētu no tām parunāt par vienu, proti eh, par mm, iespējamo eh, Romu statūta ratifikāciju no Eiropas eh, krimināltiesas. Tas noteikti būtu ļoti labi Ukrainai, ja jūs pie tā varētu piestrādāt. Kopš 2003. gada, kā esmu novērojusi, jūsu parlamenta deputāti jau strādā pie šī jautājuma. Mani interesētu, vai pastāv iespēja intensificēt šo ratifikācijas procesu. Un otrkārt, mani ļoti iepriecinātu tas, ja eh, mums būtu jūsu atbalsts jo parlamentārieši visā pasaulē iestājas par uh, globālu rīcību, un proti viņi vēlas martā Kīvas parlamentā organizēt pasākumu, lai veicinātu šo ratifikāciju. Mēs būtu ļoti priecīgi, ja jūs varētu nodrošināt atbalstu no savas puses šim pasākumam. Paldies, Laftīleres kundzei, tagad došu vārdu Šaphauser kungam. Monsieur l'ambassadeur, Vēstnieka kungs. Euh, un ārkārtīgi iepriecina jūsu paustās vēlmes organizēt reformas, lai ie, ieviestu reformas un arī jūsu vēlme pēc caurredzamības. Taču uh, neveiciniet ilūzijas, Tas, ko jūs runājat par kāru jūsu parlamentā, nav tas, par ko runā Francijā, Vācijā vai Anglijā. Tas nav arī tas, par eh, ko runā ECO novērotāji. Viņi nerunā par Krievu okupāciju. Tas nozīmē, ka šis parlaments ir izolēts eh, savās ekstrēmistu analīzēs par situāciju, eh, ko veicina uh, kaut kādi karvadoņi, kas īsnībā nepārstāv uh, nevienu no lielajām Eiropas valstīm. Šis parlaments strādā pret lielajām Eiropas valstīm un pret Eiropu. Tagad par Mīnsku. Es gribētu jums uzdot vienu vienīgu jautājumu, vēstnieka kungs. Tas vienmēr ir bijis mans viedoklis. Mīnska vēlreiz precizēja to, ka uh, Eh, Krievija nekādā veidā eh, neapšāba pašreizējās Ukrainas robežas. Tur tiek vēlreiz atkārtots, ka, godāmo kolēģi, lūdzu ļaujiet man izteikties. Es arī eh, klausījos, kad jūs klāstījāt savu ideoloģiju. Tur tiek teikts, ka tad, kad tiks organizētas pašvaldību vēlēšanas, ko jūs apstiprinājāt, tad uh, jūsu robežās valdīs pilnīga suverenitāte. Tagad uzdodu jautājumu, kā jūs nodrošināsiet eh, šīs uh, pašvaldību vēlēšanas un austrumu reģionu autonomiju? Tad vairs nebūs pilnīgi nekādu divdomību par Krievijas lomu. Šāfhauser kungs, varbūt būtu svarīgi zināt, ka Groismana kungs ir Verhovna rada priekšsēdētājs, viņš nav vēstnieks, kā jūs teicāt savā runā. Tagad uh, Došu vārdu mūsu kolēģim Štetins kungam. Temps de parole, je vous remercie. Monsieur Štetina, c'est à vous, s'il vous plaît. Štetines kungs, lūdzu jums vārdu. Slovo, pane předsedající. Prosím. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos lūgt franču kolēģi arī mani ieklausīties, ļaut man runāt. Děkuji, pane předsedo. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju lūgt franču kolēģim, lai viņš man ļauj runāt, jo tagad ir mana kārta. Godāmie kolēģi, godāmais parlamenta priekšsēdētāji, es gribētu teikt, ka es ļoti cienu Ukrainas armijas kaujiniekus un arī brīvprātīgo grupas. Esmu pārliecināts, ka Ukraina cīnās ne tikai par savu neatkarību, bet arī par Eiropu un par Atlantijas vērtībām kopumā. Tieši tāpēc esmu Ukrainai ļoti pateicīgs un abrīnoju viņu cīņu. Nesen biju Donbassā un uh, arī tajā reģionā, ko atbrīvoja Streļko bandīti līdz pat Slavjanskai. Tātad gandrīz visi pārstāvi teica, ka Krievs, uh, um, ka, ka šis karš jau sen būtu beidzies, ja robežas būtu noslēgtas. Jūs runājāt par izaicinājumiem, jūs runājāt arī par to, ka Eiropas Savienībai vajadzētu sākt nodarboties ar policijas spēku nosūtīšanu. Es jums piekrītu, ka ar vārdiem vairs nepietiek un es atļaujos vērsties pie Eiropas komisijas un galvenokārt pie Mogherīnī kundzes, kas šad un tad pie mums viesojas. Domāju, ka viņai vajadzētu nekavējoties ķerties klāt šim jautājumam, jo ar vārdiem vairs nepietiek. Ir vajadzīgi darbi. Slavu Ukrainai! Uh, Paldies, un tagad došu vārdu Mamikina kungam. Dētāji kungs, uh, godātais speaker kungs. <clears throat> Man ir šāds jautājums, kad, eh, kad savā laikā sabruka PSRS padomi savienībā Ukrainai, faktiski, nu jā, izdalot tikai Ukrainas arsenālu, Ukrainai piederēja trešais eh, lielākais pasaulē kodolu ieroču arsenāls. Un, kā mēs zinām, Ukrainas valsts pieņēma lēmumu kļūt par valstī bez kodolieročiem, to garantēja arī Budapeštas um, ehm, nolīgums 94. gadā. Sakiet lūdzu šajā sakarā, ja tagad Ukrainai piederētu kodu ieroči, jūsu skatījumā varbūt tā, kā scenārijs būtu, būtu pavisam citādāks. Paldies! Thank you very much, Mr. Paldies, Mamīkina kungs. Un tagad došu vārdu Fotiks kundzei. Dziękuję bardzo. Paldies, priekšsēdētāji, godātie Ukrainas parlamenta deputāti. Tas, ko teicu pagājušā gada sākumā, eh, tiekoties ar eh, Ukrainas parlamenta pārstāvjiem Kijevā, es tad teicu, ka es nespēju iedomāties, ka tas, kas notiek Maidānā, kas notika Ukrainā, ka tas, tā taču bija tautas um, gribas izpausme, tauta vēlējās izrauties no pēcpadomju ietekmes zonas un uh, Tādā veidā jaunie cilvēki gribēja aizstāvēt uh, savu valsti, un man nekad nebija šaubas par to, ka Ukraina cīnās par mūsu visu tiesībām Eiropā, gan uh, centrālajā Eiropā, gan austrum Eiropā. Un tagad viņi cīnās pret uh, Krievijas federāciju. Protams, ar separātistiem, bet godīgi sakot, mēs runājam par Krievijas federācijas agresiju Ukrainas valsts teritorijā, un tas skar mūs visus, jo tas ir atdraudējums, kas skar mūs visus. Un jautājums ir par to, ko mēs darīsim, lai Ukraina varētu seikmī, sekmīgi un veiksmīgi aizsargāt savu teritoriju. Pagājušajā mēnesī es Tātad eh, Kijevā um, ieradās ehm, delegācija Eiropas parlamenta drošības un aizsardzības apakškomiteja delegācija, un es arī tur piedalījos, un mēs izvērtējām drošības situāciju Ukrainā. Mm. Paldies. Paldies, Paldies Satīgas kundze. Kolēģi, lūdzu pieturieties pie pusotras minūtes limita. Ukrainas draugu grupas vadītājs Pēters Austravičs lūdzu. Paldies, Andrei, runātāja kungs, kolēģi. No augstākās radas mēs piecējām jūs redzēt šajā vizītē Briselē un Eiropas parlamentā. Jūs esat mūsu partneri un mūsu draugi ļoti daudzos mm, aspektos. Eiropas Savienība aicina Ukrainu veikt daudzas reformas, virzīties uz priekšu un virzīties pretim Eiropai. Un tieši tādēļ mums tagad ir jums jāpalīdz visās lietās un katrā gadījumā. Sīkerkungs, Krievija mēģina atspoguļot Ukrainas notikums, jo īpaši notikums Austrum Ukrainā kā civilo karu. Viņa atspoguļo, ka Ukraiņi cīnās viens pret otru dažādu iemeslu dēļ. Es zinu, ka Ukrainas sabiedrība ir stabila un nedalāma, uh, Jūs varat brīvi runāt Krievu valodā Kievā, un neviens uz to īpaši nereaģēs. Un tādā, Speaker kungs, man ir jautājums, vai jūs varētu pakomentēt, kāda ir situācija Ukrainas sabiedrībā, īpaši nacionālā minoritāšu vidū, kā jūs novērtāt situāciju pašlaik, kādas ir attiecības starp Krievu minoritāti, ebreju minoritāti, tatāriem un daudzām citām minoritātēm, kas ir Ukrainā. Jo dažkārt šis tēls par civilo kāru uh, uh, ir diezgan dominējoši pat šajā ēkā. Paldies. Paldies, Petras. Rebekas Hānas kundze tagad lūdzu. Lielas paldies. Groismana kungs. Manuprāt, tas ir lieliski, ka esat ieradies pie mums šodien, ka šī ir pirmā vizīte Eiropas parlamentā, un man ir liels prieks jums jūs dzirdēt. Man jums ir divi jautājumi tieši pirms pagājušajā nedēļā biju Slavjānskā, Ukrainā, un es pati savām acīm varēju redzēt, kā Ukraiņu kāravīri tātad piedzīvo šo uguns pārtraukšanu. Un jūsu ministrs ielidoja vakar par to, ka tiktu izmantotas ANO zilās ķiveres, vai jūs varētu paskaidrot, kā šis priekšlikums ir pavirzies uz priekšu, varbūt varat pastāstīt kolēģiem, kā OSCE misija ir strādājuši līdz šim, un kādēļ nesenajās nedēļās šie OSCE novērotāji, ka viņiem nebija iespējas novērot to, kas pie tiešām notiek pie uh, šīs ugunslīnijas, kad uh, uguns tika pārtraukta. Un otrs jautājums. Eiropas Savienība šita apjukusi, kad uh, saskārās ar tie saucamie Baltie konvai devās no Krievijas uz Ukrainu. Vai jūs varētu paskaidrot, kādas ir humanitārās problēmas un cik lielā mērā Eiropas Savienībā vajadzētu palielināt savu atbalstu? Paldies došu vārdu Sarieša Valskī kungam, kas ir referents par šo Ukrainas situāciju, bet lūdzu runājiet īsi. Jācaka. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Paldies priekšsēdātājiem runātāja kungs, Eiropas parlaments drīz apstiprinās ziņojumu par makrofinanciālo palīdzību Ukrainai 1,8 miljārda eiro apjoma, un tas notiks pātrinātajā procedūrā bez grozījumiem. Un tādējādi tas atspogļos arī Eiropas parlamenta un Eiropas Savienības ilgo a, apņemšanos palīdzēt Ukrainai. Tiklīdz saņemsim apstiprinājumu, tad šī makroenciālā palīdzība sniegs Ukrainai, sniegs atbalstu Ukrainas leģitīmajai valdībai. Un šī palīdzība ļaus Ukrainai atvieglot maksājumu krīzi, kas apdraud valsts finansiālo stabilitāti. Ukraina bija drastiskā finansiālā situācijā, uh, jo ilgstoši netika veiktas eh, struktūrālās reformas, bija slikta pārvaldība un ekonomiskie un finans, finanšu zaudējumi, kas radās kara rezultātā, Krievijas okupācijas rezultātā. Ukrainai ir nepieciešams šis atbalsts, jo Ukraina cīnas pret Krievijas agresiju valsts austrumos, vienlaicīgi mēģinot reformēt savu valsti un ekonomiku, un ir svarīgi uzsvērt, ka tas ir bezprecedenta gadījums Eiropas vēsturē valsts, kuras sastopas ar tik milzīgiem paralēliem izaicinājumiem. Ukraina cīnās ar destabilizējošu ekonomisko un finanšu krīzi, kas daļēji ir arī rezultāts tam, ka 20% no tās ekonomikas ir sagrābis agresors, tāpat arī ir kara izmaksas, kas radušās aizstāvot sevi. Eiropas Savienības kopienas iejaukšanās Tad vis, vislielākā palīdzība Putinam būtu tas, ja mēs ļautu Ukrainā bankrotēt, bet to mēs pieļaut nevarēsim. Paldies, jācek, saka priekšstādātājs, bet at, atgādināšu pārlikšiem pieciem runātājiem, Graismanu kungam četros tikšanās ar Mārtiņu Šulcu, bet lūdzu pieturēties pie maksimums vienas minūtes, lai būtu iespējas arī atbildēm. Valsts jūties, kungs, lūdzu. Paldies priekšstādātājiem. Dzirdējis Mm, vairākas idejas un domas par to, ka Eiropas parlaments natrauc no realitātes. Es pārstāvu Lietuvu, ir arī kolēģi, kas pārstāv citas Baltijas valstis, un mēs visi ļoti labi zinām, ko nozīmē padomju okupācija un kas, kā, cik grūti pēc tam ir at, atjaunot mūsu ekonomikas. Mēs visi atbalstām Ukrainu, kā jau jūs zināt, bet, bet realitāte ar kuru Ukraina sastopas šodien. Tādu mēs nevarējām iedomāties pirms pāris gadiem. Korupcija vēl un plauka, tā ir radusies vairāku gadu, desmitiem gadu garumā. Un šis finanšu ziņojums, par ko nu pat ziņojam, finanšu palīdzība tā drīzāk ir simboliska un ar to vien nepietiks. Un tādēļ es vēršos pie rādas priekšsādātāja, cik ilgi jūs varēsiet izdzīvot ar tik simbolisku atbalstu no rietumu puses un bez jā, militāra atbalsta. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es gribētu um, atbalstīt Parašenko kungu lūgumu iesaistīt starptautiskos mieru uzturēšanas spēkus uh, Ukrainā, un varbūt, ka mums vajadzētu arī pozitīvi reaģēt uz šo aicinājumu. Un mūsu parlamentam vajadzētu pēc iespējas ātrāk šai iniciatīvai sniegt uh, politisku atbalstu, izmantojot tās iespējas, kas mūsu rīcībā ir. Un es gribētu e, dzirdēt, ar kādu atsaucību tika uzņemta šī Ukrainas prezidenta aicinājums e, starp e, dažādu valstu valdībām. Tad, tad vai varbūt, ka, teiksim, kāds ir, kāds ir bijis šis atbalsts, šī reakcija. Vēl gribēju vaicāt par Odesas un Ukrainas austrumu uh, Uh, daļas pie uh, Melnās jūras esošās uh, teritorijas drošības situāciju. Vai ir iespējams, ka tur varētu parādīties kaut kādi jauni izaicinājumi? Un varbūt piebilstot Austravičus kungu jautājumam par Krīmas tatāriem, kā tiek nodrošinātas viņu starptautiskās tiesības Krievijas okupācijas apstākļos. Paldies, Jurek kungs, Kučev kungs, lūdzu. Speaker. Paldies, priekšsēdētāji. Speaker kungs, iepriekšējā preses brīfingā par Ukrainas krīzi jūs norādījāt, ka decentralizācija ir novedījusi Ukrainu pie veiksmes un ka federalizācija, visticamāk, nozīmēs Ukrainas sabrukumu. Un miera sarunas beidzās ar 12 punktu deklarāciju, un viens no tiem bija augstākajai radāja 30 dienu gadā, 30 dienu laikā piešķirt pārvaldības orderi. Un šajā kontekstā, vai jūs uzskatāt to kā atvērtu politiku, lai varētu deklarēt tad tālajošu autonomiju, kas arī dienas beigās nozīmēs Ukrainas federalizāciju vai pat uh, novedīs pie neatkarības referenduma. Un vēl viens jautājums par nākotnes vēlēšanām, kuras ir ieplānotas 2015. gadā. Uh, Vai jūs sagaidat, ka šīs vispārējās vēlēšanas varētu tikt boikotēts vai ka to rezultātu varētu tikt neatzīti Donbasā, Luganskā, ka, tā, ka tās tiktu uzskatīts par ne, spēkā nesošām vēlēšanām? Paldies, un tagad papadāpkis kungs. Grausmana kungs. Broka kungs minēja, ka jūsu valstī vajadzētu kļūt par piemēru. Taču Ukrainas komunistiskā partija tika provokatīvi likvidēta. Tika slēgtas iestādes Krie Kievā, tika konfiscēti datori. Un e, šajā procedūrā piedalījās arī vairāki tiesneši. Tagad e, tiek minēts, ka Eiropas Savienība iestājas par demokrātiskām vērtībām, taču īstenībā šeit ir runa par monopolu aizsardzību, par imperialistiskiem centieniem, un tieši tāpēc arī tika noslēgts asociācijas nolīgums ar Ukrainu. Kā jūs vērtējat komunistiskās partijas vajāšanu? Kā jūs vērtējat to, ka šī frakcija parlamentā tika likvidēta? Kāds ir jūsu viedoklis šajos jautājumos? Mire, yo pienso que a los amigos hay que. Excuse me. It's me. Ah. Me considero amigo de Ucrania y estoy en el grupo de amistad. Uzskatu sevi par Ukrainas draugu. Esmu arī Ukrainas draugu grupas biedrs. Bet mums ir jābūt atklātiem pret saviem draugiem. Mēs nevaram vienmēr tikai smaidīt. Man ir daži jautājumi, dažas pažas. Pašlaik mēs zinām, ka notika iebrukums Krimā, separātisms, bet Doņetskā tikai mm, mazākā puse iedzīvotāji piedalījās vēlēšanās, vairākums palika mājās. Man ir porturāka kunga ziņojums, aizsardzības ministra ziņojums, kurš norādīja, ka vienā no reģioniem tikai 20% no karavīriem vēlas doties uz fronti, ja nu gadījumā būtu karš. Tas pirmais komentārs un otrkārt. 91. gadā Ukraina atguva savu neatkarību, un kā ir iespējams, ka privātā milicija, kur apmaksā oligarhi, kā ir iespējams, ka viņi var atrasties un uh, uzdarboties Doņetskā un Luganskā, un esmu demokrāts, un tas man ļoti uztrauc. Politika un biznes un neiet roku rokā, nevar iet roku rokā, un ja mēs aplūkojam šo aspektu par oligarhiem, kā ir iespējams, ka te mēs runājam par cīņu pret korupciju, kamēr ekonomika ir cieši iesaistījusies šajā situācijām. Paldies! Un varbūt jūs varētu tagad remuzē, rezumēt savu viedokli 5-6 minūšu laikā, lūdzu. Paldies, kolēģi, priekšsēdētāji. Liels paldies par tik atklātu diskusiju, godīgiem jautājumiem un arī paldies, ka dalījāties ar savu uh, nostāju. Tas ir ļoti svarīgi Ukrainai. Sākšu visticamāk ar to, ka ka agre, šī agresija ir bezprecedenta gadījums. Nerunājot tikai par e, militāru agresiju, bet arī par ekonomisko, informatīvo un enerģētikas e, agresiju. Un tas e, izkropļo situāciju visā Ukrainā. Nav nekāds noslēpums, ka īpaši skaujinieku grupas, kuras sagatavojuši, sagatavojuši Krievijas federācija, kur ir apbruņoti ar vislabākajiem, vislabāko bruņojumu, ka viņus uh, bruņo Krievija. Ukrainā nebija nekāda iemesla iekšējiem konfliktiem. Jūs jautājāt par federalizāciju. Kādēļ, lai mēs sadalītu valstu, valsts ir vienota? Draugi, jums vajadzētu atcerēties, ka okupētā uh, Krīma bija autonoma republika Ukrainā un ka tas nekādā veidā neapturēja agresoru. Ah, Viņa gluži mums ir jāparāda sava griba. Tas, ko mēs vēlamies, ir sakot demokrātiskām vēlēšanām, ah, demokrātiskajiem principiem. Un Eh, priekšstā, komitejas priekšstādātājs jau pareizi novērtēs situāciju un es piekrītu. Mums jāsauc lietas īstajos vārdos, un tad arī mēs varēsim eh, reaģēt atbilstoši situācijai Ukrainā. Mēs esam atvērti noskaņot, mēs vēlamies panākt mieru un esam gatavi mierīgam no regulējumam. Mēs nevēlamies karu, mēs nevienam neuzbrukām un mēs arī neplānojam nevienam uzbrukt nākotnē, bet mēs vēlamies, lai Ukraina būtu suverēna valsts, Mēs nevēlamies, lai mirst civilie iedzīvotāji, lai mirst mūsu karavīri. Tas ir izaicinājums, un ne tikai Ukrainā, jo agresors negrib jau tikai Ukrainu. Viņi vēl, viņš vēlas izplasties arī uz Eiropas valstīm un tālāk. Viņš norāda, ka viss, kas mums dārgs, viņam neko nenozīmē. Agresors tikai vēlās pierādīt, ka uh, Viņš ir spēcīgākais pasaulē, un šis agresors Putins ir jāapstādina. Vienīgais jautājums ir par to, kad. Par mūsu reakciju. Prezidentam bija vierošanās ar padomi par miera uzturēšanas misiju. Tas ir ļoti labi, jo šī misija ļaus mums apturēt agresiju. Un mums tika norādīts, ka ka tā šī misija nepieciešama gan fronts līnijas, gan robežu Un otrkārt, protams, mums ir sankcijas, un šīs eh, sankcijas nav tikai mūsu izdarīts spiediens, tā ir reakcija, lai novērstu agresiju. Esmu pēdējais cilvēks, kurš vēlas izdarīt spiedienu, bet mums nav citas izvēles. Eh, mums tā ir jārīkojas. Un vēl kāds ļoti svarīgs jautājums par uh, Ukrainas aizsardzības spējām. Tikai tad, kad mums būs kvalitatīva aizsardzības ieroči, tikai tad mēs varēsim apturēt ienaidnieku, ienaidnieku, kurš ir ieradies Ukrainas teritorijā, uh, bet kurš arī ir gatavs un plāno doties tālāk. Tieši tādēļ mūsu aizsardzības spējas stiprināšana ir ļoti spēcīga par Romas situāciju. Tagad esam sākuši konstitucionālo reformu. Uh, iekšējās reformas. Es piekrītu, kā priekšstā, parlamenta priekšstādātājs un vi, visi mani kolēģi šajā telpā. Tieši tādēļ jau mēs tikām ievēlēti. Mums ir jāmaina pēcpadomju Krievi, uh, Ukraina, un tā ir jāpārveido par patiesu Eiropas valsti. Mums ir jāaizstāv cilvēku tiesības, nepieciešams caurskatāmas vēlēšanas, jācīnās pret korupciju, ir jābūt taisnīgai tiesu sistēmai. Un to mēs esam gatavi darīt. Mums ir nepieciešams laiks šīm reformām, bet laiks ir ierobežots. Konstitūcijas konstitucionālajā procesā mēs strādāsim pie visiem šiem jautājumiem. Miera plāns tika ierosināts un tajā ir iekļauts viss. Pirmkārt, uguns apturēšana, smagā bruņojuma izvešana, visu militāristu atbrīvošanu, kuri ir ieslodzīti Krievijas cietumos, tā skaitā arī Šarčenko kundze, ir jāatjauno ticība pašvaldībām. Pēc 2010. gada pašvaldība vēlēšanām Luganskā un Doņetskā pašvaldība, kas tika likumīgi ievēlota, viņi bija spiestī pamest savu uh, savus amats pēc tā saucamā referenduma. Mēs zinām, ka tas neatbilst to cilvēku vēlmēm, kuri dzīvo šajos reģionos, kuri pašlaik cieši no sakām. Mūsu kopīgais mērķis ir cīnīties pret ienaidnieku, ir cīnīties par Eiropas vērtībām un darīt visu, kas mūsu spēkos, lai mūsu valstī būtu miers. Un miers ne tikai uz papīra, bet arī uh, miers realitātē, ar garantijām, lai ka netiks apdraudēts mūsu valsts suverenitāte. Man bija ļoti daudz jautājumu, bet man tiešām nav laika atbildēt tiem visiem. Ja runājam par nacionālajām minoritātēm, varu teikt, ka var apliecināt. Ukraina cīnās par minoritāšu tiesībām Mums nav problēma runāt nec ukraiņu valodā, nec krievu valodā. Ukraina ir ļoti toleranta valsts, bet, ja pie mums ieradušies cīnītāji no Čečenijas, viņi, viņus nevaram uzskatīt par ukraiņiem, viņi ir ienaidnieki. Un tad es saku paldies no Ukrainas, saku paldies savu kolēģi vārdā, kas esat pievērsuši uzmanību Ukrainai, paldies par jūsu ļoti svarīgo un principiālo nostāju, lai dzīvo Ukraina, Eiropa un demokrātija. Thank you very much, President Groisman. Paldies, Groisman kungs. Jūs atbildējāt uz vairākumu no jautājumiem. Es domāju, ka visi augstu vērtēja iespēju noturēt viedokļu apmaiņu ar jums. Un tagad jūs tā, nu, tā kā cīs, tā, aizstīs jūs pie priekš, parlamenta priekšsēdētāja Šulca kunga un tiksimies parlamentārās asociācijas komitejā. Uh, я хочу сказать еще сосуется партии. Man, man, man second. Vēl vienu sekundīti. Attiecībā uz partiju. Mums ir jāveido demokrātiska sistēma ar uh, atklātību un uzticēšanos visām partijām. Taču uh, pirmo reizi komunistiskā partija netika ievēlēta parlamentā, un es domāju, ka tas norāda uz mūsu izvēli par labu Eiropai. Let us continue with the... Turpināsim darbu, strādāsim tālāk pie mūsu darba kārtības. 17. darba kārtības punkts ir makrofinansiālā palīdzība Ukrainai. Gribētu lūgt klusumu zālē. Tie kolēģi, kas vēlas iziet no zāles, lūdzu, dariet to klusu, lai mēs varētu strādāt, tāpēc, ka mums ir daudz punktu, kas ir jāizskata izskatīsim atzinumu INTA komitejai par makrofinansiālo palīdzību Ukrainai. To ir sagatavojis eh, Sarieša Boļska kungs. Ukraina, kā mēs visi zinām un ko mēs tikko dzirdējām debatēs, vēl ar vienu gaida mūsu atbalstu. Tai ir eh, jāsaņem palīdzība eh, krīzes laikā. Un ir jāņem vērā arī tas, ka ārvalstu investīcijas ir ievērojami sarukušas. 1,8 miljardi eiro makrofinansālā palīdzība, kas nāks papildus 1,6 miljardiem eiro, kas tika piešķirti 2014. gadā. Pēdējā iemaksa um, notiks šī gada martā. Latvijas prezidentūra ir informējusi vedošo komiteju, ka, ņemot vērā steidzamo situāciju Ukrainā, uh, Padome ir panākusi vienošanos, balstoties uz sākotnējo komisijas priekšlikumu, bez nekādiem grozījumiem. Un tas eh, noteikti vainagosies ar tādiem pašiem rezultātiem Eiropas parlamentā. Došu vārdu Sarjušam Voļskim, lai viņš mums detalizēti vēlreiz izskaidrot šo priekšlikumu. Mans ieteikums būtu, lai ārlietu komiteja Eiropas parlamentā atbalstītu šo pātrināto procedūru. Ir skaidrs, ka Ukrainai palīdzība ir vajadzīga tagad. Te ir paredzēta pārnētā procedūra bez grozījumiem, un tas būtu vēl viens apliecinājums tam, ka mēs vēlamies palīdzēt Ukrainai ar jūs minētajām naudas summām. Tas ir paredzēts eh, reformu veicināšanai, ņemot vērā smago finansiālo situāciju valstī. Un uh, šī smagā situācija izriet ne tikai no sliktas pārvaldības pagātnē, bet arī no pašreizējā kara stāvokļa, kurā Ukraina pašreiz atrodas. Šī ir bezprecedenta situācija Eiropā, kad uh, valstī, kas karo, ir jāveic reformas tik īsā laikā. Tātad es ieteiktu, lai mūsu komiteja pilnībā atbalstītu šo pātrināto procedūru un lai tiktu pieņemts lēmums sniegt makrofinanciālo palīdzību Ukrainai. Vienlaicīgi savā atzinumā es vēl uzsveru to, ka šī palīdzība ir jāsniedz pēc iespējas ātrāk, un uh, Eiropas Savienībai vajadzētu skatīt arī citus veidus, kā nefinanciālā veidā atbalstīt Ukrainu. Mans ieteikums būtu, lai Eiropas Savienības dalība valstis izmantotu visus juridiskos un administratīvos līdzekļus, lai atgriezt Ukrainai tos līdzekļus, kurus Ukraina zaudēja iepriekšējā vadoņa laikā, Janukoviča laikā, un kas pašlaik ir iesaldēti Eiropas Savienības bankās. Eiropas Savienībai vajadzētu arī nodrošināt, ja Ukraina atgūs šos līdzekļus, tad vajadzētu panākt, lai šie līdzekļi netiktu pārvirzīti Krievu prasījumu apmierināšanai, bet lai tie nāktu par labu Ukrainas valsts vajadzībām. Tāpat arī es iesaku, lai Eiropas Savienība atbalstītu Ukrainas cīņu pret endēmisko korupciju, kas uzlabotu fiskālos ienākumus valstī. Eiropas Savienība varētu veicināt finansiālo stabilitāti Ukrainā, organizējot kopīgu izmeklēšanas iestādi, kas ļautu kontrolēt finansiālās palīdzības sniegšanu Ukrainai, un mēs varētu nodrošināt, lai Eiropas Savienības līdzekļi tiek pienācīgi iz, iz, izlietoti un lai šī iestāde nāktu par labu arī pret korupcijas cīņai Ukrainā. Šādā veidā eksperti no Eiropas Savienības varētu palīdzēt pie korupcijas un grāmatvedības jautājumiem Ukrainā. Ir jādomā par visjutīgākajām ekonomikas sfērām Ukrainā, ir jānodrošina enerģijas tirgus, līdzsvars, fiskāla administrācija un politika, un jāvēršas arī pret eh, dažādiem iztraukumiem. Šādā veidā Eiropas Savienība varētu dot savu ieguldījumu uh, Ukrainas reformās. Draugs, kuram ir vajadzīga palīdzība, ir eh, mūsu draugs, un mēs patiešām vēlamies, lai mēs šim draugam sniegtu vēlamo palīdzību. Liels paldies, Jacek! Es priecājos arī, ka uh, no Verhovna Rāda bija tik daudz kolēģu klāt, kas varēja uzklausīt jūsu teikto. Neviens kolēģis nevēlas izteikties, tas nozīmē, ka tieši tāpat kā padome, arī Eiropas parlamenta deputāti ir sapratuši, ka šis priekšlikums ir ātrās procedūras priekšlikums bez grozījumiem, un šķiet, ka mēs visi atbalstam šo jauno atbalstu Ukrainai. Vēl īsi komentāri no komisijas puses. Jārns Grise ir klāt. Lūdzu. Jā, paldies. Protams, komisija apsveic pausto atbalstu. Arī vadošajā komitejā, starptautiskās vienotības komitejā vakar tika pausts atbalsts. Es varu tikai vēlreiz atkārtot, ka šis dokuments ir patiešām ļoti steidzams, un pašlaik Ukraina cieš no ļoti dziļas recesijas, tāpēc, ka tajā valda dziļa maksājuma krīze. Un tieši tāpēc mēs iesakām sniegt makrofinanciālo palīdzību. Tā ir tālāka makrofinanciālās palīdzības pakete, kuras mērķis ir atvieglot smago situāciju. Tā ir daļa no plašākas starptautiskas palīdzības paketes eh, Ukrainai. Starptautiskais valūtas fonds ir sagatavojis palīdzības paketi 40 miljārdā ASV dolāru apjomā. Un šeit ir paredzēti ieguldījumi gan no SVF, gan uh, divpusējiem partneriem, proti no Eiropas Savienības puses, un arī ieguldījums no privātās nozares. Tātad Ukrainas valdība ir paziņojusi, ka tā sāks konsultācijas ar parādu turētājiem, lai nodrošinātu, ka uh, termiņi varētu tikt pagarināti un e, šie parādu pienākumi varētu tikt e, pārstruktūrēti tā, lai privātā nodzare arī varētu piedalīties šīs valsts finansēšanā tuvākajos gados. Domāju, ka tas arī būtu viss, ko vēlējos teikt. Vēlreiz teikšu, ka patiešām augstu novērtējumu jūs atbalstu. Mēs e, ceram, ka ar jūsu palīdzību visam drīz pabeigsim šo likumdošanas procedūru. Paldies, Grīsas kungs! Gribētu atgādināt visiem kolēģiem, ka oficiālais termiņš grozījuma iesniegšanai ir 26. februāris 2012. Līdz ar to varam pielikt punktu 17. darba kārtības punktam un uh, lūkšu pačkasungu nākt pārņemt uh, sēdes vadību. Item, which... Tūlīt pievērsīsimies nākamajam darba kārtības punktam, un te ir runa par Savienības sistēmu piegādes ķēdēm certifikācijai attiecībā uz alvu, tantalu, volframu, to rūdām un tā tālāk. Referents ir Butikofera kungs. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšādātāji. Šī ir pirmā viedokļa apmaiņa. Un sākumā vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kas ir iesnieguši grozījumus. Drīz aicināšu ēnu referentus uz tikšanos, Tikšanās ir paredzēta 26. februārī, cerams, ka daudz varēs ierasties. Ir paredzēts viens um, procesāls variants. Plānošanā ir paredzēts balsojums ārlietu komitejā par atzinuma projektu 9. martā. Taču tā kā Starptautiskās tirdzniecības komiteja ir atlikusi savu balsojumu uz 13. Uh, vai 14. aprīli, mēs varētu pastrādāt ilgāk un varētu nodrošināt vairāk kompromisu, ja mums būs šāda vēlme. Protams, lēmumu pieņems prezidijs, bet mēs varētu paredzēt otru grozījumu izskatīšanu, nevis balsošanu 9. martā. Tagad pievērsīšos pašam atzinumam. Kā jau visi saprot, šis ir pretrunīgs jautājums. Un to uzsver arī iesniegtie grozījumi. Daži, daži vēlas izvēlēties eh, daudz spājāko pozīciju nekā manējā, kamēr citi vēlas būt daudz striktāki nekā ir paredzēts atzinuma projektā. Kopumā esmu mēģinājis atrast zelta vidusceļu. Esmu mēģinājis pēc iespējas pieturēties pie Doda Franka likumiem. Tas bija ļoti liels stimuls mūsu pašu darbām šeit, Eiropas parlamentā un arī Eiropas komisijā. Tas nozīmē, ka tā vietā, lai liktu uzsvaru tikai uz pavēlēm vai brīvprātīgo programmu, mēs uh, savā atziņumā runājam par obligāto ziņošanu. Tiek ierobežots arī tiesību akta aptvērums. Tas tiek darīts uh, saskaņā ar uh, Doda Franka likuma nostādnēm. Protams, šī komiteja var izvēlēties pati savu stratēģiju, taču es uzskatu, ka mēs bieži vien runājam par regulatīvo sadarbību un harmonizāciju, ja tāda ir iespējama, eh, transatlantiskā jomā. Un es domāju, ka šajā gadījumā būtu adekvāti nodrošināt šeit harmonizāciju. Pie manis ir vērsušies lobētāji, kuri ir skaidri norādījuši, ka tie vēlas vāju Eiropas regulējumu, daudz vājāku nekā Doda Franka likums, lai to vēlāk varētu izmantot, lai vērstos pret Doda Franka likumu transatlantiskajās sarunās. No otras puses, ir arī tādi kolēģi, kuri varēs paust paši savu nostāju, kas vēlas panākt daudz striktākus standartus nekā Doda Franka likumā. Paskatīsimies, kas no tā visa iznāks. Es gribētu pieminēt, ka mūsu pašu Sakaro balvas ieguvējs, doktors Mukvege, brīdināja parlamentu, sakot, ka mums ir jāpieņem obligāti tiesību akti saskaņā ar Doda Franka likumu. Tagad par politiskajām līnijām. Mums vajadzēs par tām vienoties. Un viena no šīm līnijām jau ir pieminēta. Te ir jautājums par to, vai izvēlēsimies obligātu vai brīvprātīgu pieeju. Kolēģi no tautsparties grupas iesaka konkrētu precizējumu, kas ļautu izvēlēties uh, abu opciju apvienojumu, tātad ir obligātas prasības un brīvprātīgi var iet tālāk. Protams, ir jāskatās arī uz geogrāfisko aptvērumu. Domāju, ka pozitīvi ir tas, ka visas puses šķiet ir vienojušās, ka nevajadzētu pārāk ierobežot geogrāfisko aptvērumu. Treškārt, jautājums, kas jau tika pieminēts vai mēs izvēlēsimies uzņēmumus kopumā, vai skatīsimies tikai uz uh, importētājiem, kuriem būtu jābūt šī regulējuma mērķim. Un tāpat mums ir jāskatās arī uz uh, kopējo aptvērumu. Es domāju, ka mums vajadzētu skatīties uz konfliktu minerālu 3TG grupu. Un, protams, arī jāskatās uz produktu aptvērumu. Mani interesē kolēģu viedoklis. Labprāt mēģināšu panākt kompromisus pēc jūsu viedokļu klausīšanas. Paldies, Butikofer kungs. Tagad dosim vārdu Adaksona, Adaktusona kungam. Tack så mycket, herr ordförande. Jag vill eh, börja med att... Paldies, priekšsēdētāji. Es vispirms gribētu pateikties kolēģim Butikoferam par paveikto darbu. Es domāju, ka ir jāatzīst, ka komiteja ir viens prātis, ka Eiropas Savienībai mm, būtu jāvēršas pret šo konfliktu cēloņiem. Uh, kas ir saistīti ar dažādu rūdu un um, dārgmetālu iegūšanu, bet mēs redzam, ka pārsvarā, protams, šie konflikti tajās valstīs, kas ir visnabadzīgākās pasaulē, un tajā pat laikā uh, šie elementi, kas eh, tiek izgatavot no minētajām rūdām, ir atrodami tādās elektroniskās ierīcēs, kas tiek ražotas eh, rūpnieciski augst attīstītās valstīs. Un es domāju, ka šeit ir noteikti jādomā par izsakojamību, caurskatāmību un iespēju nodrošināt to, ka uzņēmumi ievēro ētikas pamatprincipus attiecībā uz eh, um, izraktaņiem, kas iegūti konflikta zonās. Un tas, protams, nenozīmē, ka šie e, izrakteņi būtu jāaizliedz vai jāboikotē. Tas varētu negatīvi ietekmēt e, tos, kur strādā mm, attiecīgajās raktos un iegūs vietās, bet mums vajadzētu vērsties pret nelikumīgu minerālu ieguvi, kas noveda eh, pie eventuālu uh, bruņoto grupu nelikumīgu finansēšanu. Mums vajadzētu veicināt likumīgu ieguvi nodrošinot atbilstošu darba apstākļus, un lai, teiksim, šī bagātība nonāktu eh, Kongo uh, tautas uh, rokās. Un mums ir jādomā par tās likumdošanas izveidošanu, kas notrošinātu caurskatāmību gan Eiropas uzņēmiem, gan patērētājiem, vienlaicīgi arī nodrošinot stimulus tieši šādai ētiskai izrakteņu tirdzniecībai, kas nestu labumu arī vietējiem iedzīvotājiem. Tādējādi mēs varētu izveidot labu funkcionējušas attiecīgās struktūras kā tautas partijas ēnu referents par šo jautājumu esmu iesniedzis grozījumus. Un vispirms mēs saprotam, ka ir nepieciešama sadarbība starp ES un ANO un varbūt arī EDSO, lai izveidotu tādu globālu sistēmu, un mums ir uh, vajadzīgas um, tādas eh, attīrīšanas eh, rūpnīcas un Lietuvas, kur mēs varbūt, varētu būt pārliecināti par to, ka viņi izmanto rūdu un izraktīvus, kas iegūti Demokrātiskajā Kongo republikā un pie lielajiem Āfrikas ezeriem, bet kas tiek iegūts likumīgā ceļā. Un tādēļ Katrā ziņā patreizējā sistēma nenāk par labu Eiropas kompānijām, un tas neļauj viņām uzlabot savu tirgus situāciju. Otrakārt, ja runājam par šo brīvprātīgo certificēšanas sistēmu, tad tai ir jābūt obligātai Eh, minerālu un metālu importētājiem, to metālu un izrakteņu importētājiem, uz ko attiecas attiecīgā regula un kas tiek iegūti Kongo Tautas Demokrātiskajā republikā un Lielo ezeru reģionā. Eh, Šīs darbs sākās ņemot par pamatu Doda Frenka likumu un uh, šo principu par tā saucējiem konfliktu minerāliem, bet tādējādi ir prasība, ka piegādātājiem piegādas eh, ķēdē ir jāpierāda, ka eh, šie minerāli ir iegūti likumīgā ceļā un tie netiek izmantot, lai finansētu nelikumīgi bruņotas grupas. Naftkungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāju. Mēs redzam, ka karš vairs nav tikai lieta, par ko lasām avīzēs un redzam televīzijā. Es 25 gadus esmu bijis korespondents eh, kara zonās, un es redzu, kas notiek tajās vietās, kur norit kara darbība. Es esmu iesniedzis vairākus grozījumus mm, šim ziņojumam. Dabas resursu kontrabanda ir eh, viens eh, no uh, resursiem, kas tiek izmantots, lai finansētu uh, bandītiskus grupējumus, uh, tur tiek izmantots bērnu darbs, vergu darbs. Un mums ir jānodrošina, lai regulējums būtu pietiekami strikts, lai mēs varētu apturēt traģēdiju, kas notiek Kongo Tautas Demokrātiskajā republikā un Lielo ezeru reģionā. Tā ir valsts, kuras uzņēmumi laiž tirgū tieši šādus minerālus, kas iegūt konflikta zonās, un tā ir divkosība, ja mēs sakām, ka mēs vienkārši pieveram acis uz strateģisko minerālu izcelsmi, it kā godīgas tirzniecības vārdā. Vispēcot par precēm, kas tiek ražotas trešajās valstīs, piemēram, Ķīnā. Mums Eiropas Savienībā vajadzētu nodrošināt, ka jebkurš produkts, kas tiek ražots ārpus Eiropas Savienības, tiek pārbaudīts, ka tiek pārbaudīta šī produkta sastāvdaļas un saturs, lai šiem produktiem būtu tā saucamie tīrie izcelsmes certifikāti, lai tādējādi nepieļaut, ka iepērk, iepērkot produktus no trešajām valstīm mēs netieši finansējam uh, Um, slaktiņus, cilvēku nogalināšanu, vardarbību un kardarbību. Mums vajadzētu aicināt Eiropas komisiju, vēlēs pārdomāt šo politiku par pašregulējumu. Tā ir utopija. Tas būtu tā, kā jūs prasītu sutenerim pārdomāt viņa darba metodas. Pašregulējums Tas nozīmē, ka mēs atkal pieveram acis uz realitāti un ka mēs negribam dot iespēju tiem, kuri vēlas nepieļaut to, ka Dodd-Franka likums uh, ienāk Eiropā. Mēs nedrīkstam pieļaut pašregulēšanu, jo mēs redzam, ka tas novadīs tikai pie tālākas krāpšanas. Un ja mēs tā sakam, tad tas nozīmē, ka patiesībā mm, mēs pasakam, ka mums ir viena alga, lai turpinās cilvēku slaktēšana, ka tikai bizness iet. Paldies, Tanaka kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ļaujiet man apsveikt Butikoferu kungu par svarīgu darbu, kas padarīts par šo sarežģīto un pretrunīgo tēmātu. Es ar lielu interesi pēdējos gados esmu sekojis Kimberlī procesam un tā saucamo asiņaino dimānu stāstām no Rietuma Āfrikas. Un esmu raudzījies, kā šis process tālāk tiek attiecināts uz citiem konfliktu minerāliem. Mēs redzam, kas notiek, piemēram, Subsahārā, ka tiešām tiek finansētas eh, šādas kaujinieku grupas ne tikai pārdodot eh, dimantus, bet arī vāru, titānu un citus eh, retos minerālus. Tālāk jautājums par to, vai šai sistēmai būtu jābūt obligātai, vai tā būtu kā brīvprātīgā pasregulējošā un pašsertificējošā sistēma. Amerikāņi ir izvēlējušies tādu obligāto variantu, man šķiet. Tātad EKR grupā mēs esam apsprieduši šo jautājumu un šķiet, ka mēs patreiz gribētu tomēr saglabāt komisijas priekšlikumu, kas paredz uh, iespēju nozarei brīvprātīgi piemērot šo schēmu, lai izvairītos no tā, ka šo iespēju izmanto, nelietīgi izmanto, piemēram, citu mūsu konkurentu ķīnieši. Protams, šeit var, var runāt par koordināciju globālajā līmenī, piesaistot ASV un ES, bet patreizēja, kā ir pozīcija neatbalsta obligātu regulējumu, ko ierosina Butikofer kungs, un mēs gribētu saglabāt komisijas priekšlikumu, bet, kā es teicu, šo tēmatu varētu nākotnē pārskatīt, jo ja šī sistēma nedarbosies un ja tas tiks izmantots ļaunprātīgi, tad mēs esam gatavi pārskatīt situāciju. Vēl vajadzētu pavaicāt, kā tas atsauksies uz tētip sarunām, kā mēs eh, izlīdzināsim šīs eh, pretrunas Eh, starp ES un ASV eh, likumdošanu un trešu, tirniecību ar trešajām valstīm, bet patreiz mēs neatbalstam Butikoferu kungu ierosinātos grozījumus. Paldies! Šolts kungs, kurš ir arī ēna referents, lūdzu. Un pēc tam lūkšu kolēģis izteikties īsi, jo mēs jau esam iekavējušies. Mums bija paredzēts pabeigt skatīt šo punktu puspiecos. Un mēs esam jau pārsnieguši atvēlēto laiku. Paldies! Šauds kungs lūdzu. Thank you, Mr. Chair. Paldies priekšsēdētāji. Atvainojos, man bija jāpiedalās eh, Startautiskās tirdzniecības komitejas sēdē par tēti, pirms ierados šeit. Gribu pateikties referentam par paveikto darbu. Uh, Un gribu pateikties par iespēju divpusējās sanāksmēs apmainīties ar viedokļiem par šo svarīgo jautājumu. Man šķiet, šis ir viens no svarīgākajiem ziņojumiem, ko izstrādājam kopā divas komitejas INTA un AFET. Jo mēs redzam, ka ir pārāk daudz karu, pārāk daudz cilvēku iet bojā, pārāk daudz bērnu tiek paverdzināti, tādēļ mēs nedrīkstam uz šo jautājumu raudzīties nenopietni un atlicināt lēmumu pieņemšanu. SAU 43 dalību valstis ir vienojušās par procesu, lai uzņēmumi kontrolētu uh, viņu izēvielu piegādes ķēdes. Gribētu atgādināt kolēģiem, visu šīs 43 dalībvalsts ir arī UMEO dalībvalsts. Tad kādēļ ir tik grūti piemērot striktāks pasākums nekā līdz šim? Komisijas priekšlikums, un šeit piebilst, piekrītu Butikoferkungam, Šis priekšlikums ir nepilnīgs, un tādēļ tas ir jālabo un jāpapildina. Mūsu grupa uzskata, ka šim regulējumam ir jābūt obligātam. Eventuāli mums varbūt ir jāpaplašina aptveramo uzņēmumu loks, kā arī varētu padomāt par uh, regulējumam pakļauto materiālu izrakteņu un rūdu sarakstu, jo runājām par tiem eh, minerāliem, kas patreiz ir iekļauts sarakstā, tā ir viena lieta, bet mums vajadzētu parādīties nākotnē. Gribētu atgādināt jums arī par debatēm par Ukrainu un Krieviju, kas varētu būt un kļūt par konfliktu izrakteņiem nākotnē, ņemot vērā situāciju Ukrainā un Krievijā. Es ļoti ceru, ka mēs abās iesaistītajās komitejās vienosimies uh, par sistēmas obligātu piemērošanu un varbūt par aktvērumu paplašināšanu pat. Paldies, kas taldo kungs, pusotra minūte lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka uh, Tas, ka skatām šo jautājumu šajā komitejā, dod mums fantastiski iespēju vēlreiz parādīt, ka Eiropas Savienība ir konsekventa un aizstāv pati sevis deklarētās vērtības. Šis minimalistiskais eh, priekšlikums, ja komiteja to apstiprinātu un pieņemtu, tad tas nozīmētu, ka tā būtu garām palaista iespēja. Mēs runājam, protams, arī par ekonomiskajām interesēm, kas ir uh, tiem, kuri cīnās uz, uz, uz, uz vietas. Un es atbalstu arī citu kolēģu grozījumus, tāpat kā viņi atbalstīja manējos, un es domāju, varbūt mēs varētu tiešām paplašināt īsrakteņu sārakstus, ko attiecas šis regulējums. Un mēs varētu arī paplašināt šī konflikta jēdzienu piemēram, attiecināt to uz valstīm un sabiedrībām, kur ir atklāt, sabiedrībai atklāti naidīga politika un rīcība. Es ļoti ceru, ka mēs varēsim izveidot arī tādu stimulu sistēmu, kas uh, veicinātu to, ka cilvēki izvēlas izmantot šādu sistēmu, jo, ja mēs padomājam par konfliktiem un cilvēkiem, kas gājuši bojā minerālu ieguves teritorijās valstīs pēdējos desmit gados, tad es domāju, tas būtu bezatbildīgi rīkoties tā, kā tiek ierosināts. Šafhauser kungs, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji. 2004. gadā es biju uh, konsultants eh, Kongo Demokrātiskās republikas viceprezidentam, un viņš bija atbildīgs, tā skaitā arī par minerāliem. Tolēk man šo mandātu deva man valdība un arī, protams, ārlietu ministrija. Ko es pieredzēju? Es redzēju, ka dimanti no Kongo Demokrātiskās republikas iz, tiek izvesti uh, kā certificēti Dienvidāfrikas dimanti. Es redzēju, ka reti metāli, ko Ruanda neražoja, tika izvesti no Ruandas ar Ruandas valdības certifikātu un pat ar Eiropas, kādas Eiropas valdības atbalstu, ko es šeit nevēlos pieminēt, un te ir runa arī par lielvarām pasaulē. Tāda ir realitāte. Uh, Realtāte ir tāda, ka šie ceļi, kas ir mafijas ceļi, ir cieši saistīti ar slepnajiem dienestiem, ar valstīm, un dažkārt tas pat tiek darīts eh, nacionālās interesēs, jo bieži vien šie metāli ir nacionālās intereses resursi. Tieši tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu izturēties uzmanīgāk un uh, esmu pret pārāk striktu likumdošanu. Domāju, ka pirmais, kas ir jādara Eiropas parlamentam, ir informēšana. Ir jāizveido informēšanas um, iestādes un jānodrošina informācijas avoti. Un tad, kad um, šie ceļi atvērsies, tad, kad šie metāli visiem būs pieejami un ka tas viss notiks efektīvi, tad mēs arī dzīvosim lielākas caursmības pasaulē. Uh, Mums nav vajadzīgas tādas procedūras, kas pilnīgi neko nedod un kas pilnīgi neko nenodara mafijai, kas slēpjas aiz šiem minerāliem. Paldies! Uh, nav misa. Paldies, un tagad Panzērī kungs. Viena minūte, trīs sekundes. Sekundi per dire, ka sus... Man tikai vajag pāris sekundes, lai pateiktu to, ka pilnībā atbalstu um, šos, um, to, ko teica referents par priekšlikumiem. Es uzskatu, ka parlamentam ir jābūt konsekventam. Un pēc nākamajā sadaļā mēs balsosim par igadējo ziņojumu par cilvēktiesībām, un viens, viena no sadaļām šajā ziņojumā ir norādīts, ka šie, šīs, šie metāli ir viens no iemesliem konfliktam. Mums ir jābūt konsekventiem, un mums ir jāpalielina mūsu ambīciju līmenis. Un es gan esmu pārliecināts par pašu certifikāciju. Es domāju, mums vajadzētu izvēlēties obligātu sistēmu. Paldies! Un tagad Kārvera kungs. Pusotra minūte, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Es atzīstu, šis jautājums ir ļoti svarīgs. Šīs kānie grupas Āfrikā Mēs par to runājam aizvien vairāk arī uh, mm, plenāsesijās. Šī ir ļoti negodīga tirzniecība, bet pastāv jau starptautiskā arhitektūra, lai uh, strādātu ar minerāliem. Pastāv jau struktūras un organizācijas un arī daudzas dalību valstis ir pievienojušās arī OECD 21, 28 Um, būtībā tas tāds uh, krietni vien pārmaksāts mediātors. Un um, mēs vēl joprojām esam liels minerālu uh, patērētājs. Inkluzīva un reģionāla sistēma, ja mēs iekļautu arī Ķīnu, tad ir skaidrs, ka Ķīna nepiekrīst tādai priekšstādāja polici, policijas sistēma, viņi saprot, ka tas gluži vienkārši nefunkcionēs. Protams, mums vēl ir daudz ko darīt, lai uzlabotu starptautiskos eh, standartus importam un eksportam, importēt un eksportēt šos minerālus no konfliktu zonām, tad mums ir nepieciešama daudzpusēja un daudz valdību pieeja, lai sasniegtu labākos rezultātus. Mums nepieciešams panākt vienošanos par globāliem standartiem šajā līmenī un jāiesaista arī lielās valstis, piemēram, Ķīnu um, lai mazinātu risku Āfrikas valstīm. Uh, un, uh, ja runājam par izcelsmes certifikātu, um, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Es domāju, ka šis priekšlikums jau dublē pastāvošās normas, un tas, kas mums nepieciešams, ir pašlaik ir starptautiskie standarti. Paldies! Paldies! Un Un tagad ārējā darbības dienesta pārstāvs lūdzu jums runāšanas laiks pusotra minūte. Visiem vienlīdzīga pieeja. Paldies, priekšstādātāji runā, mēģināšu runāt īsi. Mēs dzirdējām par visām institīvām, dzirdējām par likumdošanas institīvām Kongā, pie, izskanēja arī OECD un ANO nosaukumu, bet gribētu uzsvērt, ka visas šīs iniciatīvas pašas nevar un nav spējušas atrisināt pamatiemeslus vardarbībai un um, stabilitātes trūkumam reģionā. Un šie konflikti rodas ar minerāliem bagātās valstīs, un lai to novērstu, ir nepieciešams visaptveroša pieeja, konfliktu novēršana, demokrātijas stiprināšana, virzība pretim ilgspējīgai attīstībai un, protams, arī piegādes ķēdes caurskatāmība. Mēs jau zinām, kādas ir sekas, par to gribētu vīnot, eh, brīdināt, ka daudz franku ietekme šajās valstīs, par to ir jārunā un par to jācīnās. Eiropas Savienība un šīs valstis ievēroja de facto embargo no šī eh, mm, neiepirka reģiona, no šī reģiona eh, minerālus. Un tas arī radīs uh, katastrofālas sekas vietējai sabiedrībai. Alvas eksports 2014. gadā ir samazinājies par pusi salīdzinot ar līmeni, kas tika sasniegts 2008. un 2009. gadā. Un šī integrētā pieeja, ko vēlamies paliel, izmantot, ir balstīta uz do no harm principu. Tātad tas nozīmē, ka tā būtu brīvprātīga pieeja, kā to ierosina komisija, balstoties uz OECD pienācīgas Uh, due diligence pieeja. Un mēs jau arī atbalstam reģionālo institīvu par certifikācijas mehānismu, kurā iekļautos arī raktuvju certifikācija, um, kurā tiktu iesaistīts vairākas puses, tā skaitā arī Kongo valdība. Un pašlaik lēšam, ka aptuveni 66% no alvas, tantala un volframa no austrumu reģionu Kongo mm, um, um, ir atbalstāmi. Un tādēļ es brīdinātu jūs neizvēlēties obligātu pieeju, jo tas varētu radīt būtisku kaitējumu Lielā ezera reģionām un arī plašākiem Āfrikas reģioniem. Paldies, un tagad būtu kaut ar kungs, lai rezumētu diskusiju. Paldies, priekšsēdētāji, sākšu ar pēdējo komentāru. Tad, kad komisija uh, nāca klājā ar šo uh, Eh, regula komisārs apsolīja, ka tā būs ambiciozāks, viņš būs ambiciozāks regulas nekā datu frank. Un tagad no komisijas dzirdam, ka šī kaitējuma neizdarīšanas princips ir labākais risinājums, bet šis parlaments tam nevar piekrist. Viņus daži uzņēmumi ir lobējuši, un šie uzņēmumi nevēlas, lai būtu strikts regulējums komisijai nevajadzētu slēpties un tagad runāt par to, ka tas sniedz labumu nabadzīgajiem cilvēkiem, ka tādēļ tagad nav nepieciešams strikts regulējums. Tiešām žēl, ka šāda pieeja. Un par pārējiem komentāriem. Es domāju, ka spēsim rast kādus risinājumus. Esmu ierosinājis tādu uh, regula, kas ļaut izmantot deleģētos aktus, kas varbūt ļautu arī paplašināt materiālu aptvērumu, arī, arī paplašināt aptvertos reģionus. Mēs varam domāt par dažādiem elastīguma elementiem, bet ja mēs neuzskatīsim, ka Eiropas Savienība un ASV kopā varētu radīt uh, pasaules mēroga ietekmi un ka mēs Eh, rīkosimies tikai tad, ja Ķīna mums pievienosies, kādēļ mēs vispār runājam par tētiku. Paldies, tas arī noslēdz diskusiju, saka priekšsēdētājs. Mums būs AFET ēnu, ēnu referentu sanāksme 26. februārī, balsojums paredzēts 9. martā Strasbūrā. Inta atcēla savu balsojumu no 13. uz 14. aprīli un plenārais balsojums ir paredzēts uh, no 18. līdz 21. maijam šajā laika posmā. Un tagad pāriesim pie nākamā punkta ziņojums par Albāniju un vēršos pie Knūta Flekenšteina, kurš mūs par to informēs. Gudājumie kolēģi, kopš 30. janvāra visiem ir pieejams mans ziņojuma projekts par Albāniju. Tad te ir runa par pirmo ziņojuma projektu, Esmu referents parlamentā par Albānijas jautājumiem. Būtu mm, labprāt devies arī uz Tirānu, lai varētu uz vietas vest sarunas. Iepriekšējos gados Albānija ir eh, sasniegusi ievērojams panākumus attiecībā uz reformām, un 2014. gadā tā ir iegūst arī kandidātu valsts statusu uh, Eiropas padomē. Tas ir uh, pamudinājums tālāk vest reformas, un vienlaicīgi tas ir arī pienākums uzsāktās reformas neapstādināt. Šeit izšķiroši ir nevis vienoties par reformu veikšanu, bet gan veiksmīgi tās īstenot. Mans plāns attiecas uz piecām reformu prioritātēm, ko Eiropas komisija ir izvirzījusi Albānijai ir jānodrošina, lai valsts būtu gatava nākamajam procesam, iestāšanās sarunam. Šim procesam ir jāuzsākas pēc iespējas ātrāk, jo tas būs jauns stimuls tālāk uh, veikt jaunas reformas. Albānijas valsts uh, mm, administrācijas reforma ir atkarīga no citu reformu veikšanas. Šajā ziņāmā es runāju par valsts dienesta likumu, kurš tagad ir pieņemts un Albānija sāks to īstenot. Ir jāanalizē valsts dienas Albānijā un vienlaicīgi ir svarīgi arī padarīt šo pārvaldi nepolitisku un pēc iespējas mazāk korumpētu. Es ļoti bieži saņēmu vēstules no Albāņu pilsoņiem par pārvaldes jautājumiem. Pēc savām sarunām ar Albānijas ombudu es zinu, cik daudz laika no saviem pienākumiem viņš velta tieši šādiem jautājumiem. Ir jāņem vērā arī ombuda rekomendācijas un ieteikumi, un tie būtu jāīsteno. Ar šī ziņojuma mm, pieņemšanu es vēlētos arī to uzsvert. Tāpat ir jādomā arī par tieslietu sistēmas reformām. Šo reformu mērķiem ir jābūt stiprināt pilsoņu uzticēšanos valstī. Albānija ir izveidojusi ad hoc komiteju, kas darbosies e, pie tieslietu reformu veikšanas. Ziņojumā tiek atkārtots, ka ir ļoti būtiski šādās centrālās reformās nodrošināt konstruktīvu sadarbību starp visām iesaistītajām pusēm. Tāpat ir skaidrs, ka ir vajadzīga arī opozīcijas līdzdarbība cīnoties pret uh, korupciju un organizēto noziedzību, ir uh, svarīgi nodrošināt, lai šī cieņa notiktu visos līmeņos. Ir jānodrošina visu šo centienu koordinācija un ir jāiesaist arī visas vajadzīgās institūcijas. Tieši tāpat ir vajadzīgs arī pietiekami izglītots personāls. Albānijas uh, valdība nesen ir sniegusi pierādījumus par to, ka uh, tā ir gatava veikt lielas policijas operācijas, lai apkarotu korupciju. Līdzinējie panākumi ir jāvērz uz priekšu un ir jāizveido visaptvaroša strateģiska pieeja. Visi šie mērķi ir ļoti būtiski ceļā uz iestāšanos Eiropas Savienībā, bet lai Albānija būtu gatava iestājai Eiropas Savienībā, tai ir vajadzīgas ilgtspējīgas reformas. Tas attiecas, piemēram, uz pozitīvām pārmaiņām korupcijas apkarošanas jomā. Šeit ir vajadzīgas eh, izmaiņas arī atsevišķiem um, albāņu pilsoņiem, lai arī tie justu, ka šīs reformas ir īstenotas. Šīs reformas izdosies tikai tad, ja visi politiskie spēlētāji piedalīsies to īstenošanā. Decembrī Edvards Kukans un es devāmies uz Albāniju, lai redzētu, kā e, savu darbu parlamentā atsāk lielākā opozīcijas partija. Šajā ziņojumā ir uzsvērts, cik būtisks ir konstruktīvs politiskais dialogs un godīga politiska konkurence, lai atlasītu vislabākos jēdzienus. Politiskos procesos nevienmēr ir vajadzīga absolūta vienprātība starp valdību un opozīciju jo tad eh, vēlētājiem vairs nebūtu reāla alternatīvu. Ir svarīgi izstrādāt tādus kompromisus, kas vislabāk pārstāv pilsoņu intereses, jo īpaši, ja ir runa par ceļu uz Eiropu. Tāpat arī ir jādomā par pilsoņu ticību demokrātiskām un atklātām institūcijām. Šī ticība ir jāveido un jāstiprina. Ir būtiski arī, lai Albānijas pilsoniskā sabiedrība spēlētu spēcīgāku lomu demokrātiskajā dzīvē kopumā, bet arī, jo īpaši Eiropas integrācijas procesos. Tāpēc ziņojums aicina pēc iespējas ātrāk. Mēs esam priecīgi, ka marta sākumā notiks pirmā sanāksme, izveidot Nacionālo Eiropas integrācijas padomi, citiem vārdiem sakot, uzsākt šo darbu. Šai padomē noteikti vajadzētu iesaistīt pilsoniskās sabiedrības pārstāvis un neatkarīgas institūcijas. Viņiem ir jāpiedalās, un viņiem vajadzētu nodrošināt pēc iespējas eh, vairāk teikšanas. Protams, ka ziņojumā ir runa arī par tādām elementārām lietām, kā reliģisko kopienu un attiecības, eh, minoritāšu tiesības, mēdīju brīvība un kaimiņa attiecības. Ārlietu politikā vajadzētu paskatīties uz uh, kaimiņu valstīm, un šeit savā ziņā esmu teicis uh, skaidrus, slavinošus vārdus. Albānija ir izrādījusies par uh, konstruktīvu partneri, kas aktīvi piedalās reģionālās stabilitātes veicināšanā. Tā ir uzticams NATO partneris. Albānijas ceļš uz iestāju uh, Eiropas Savienībā nebūs uh, vienas valdības mandāts, to nevarēs paveikt viena valdība. Šis process nav vienas partijas darbs, tas ir visas valsts un tās iedzīvotāju darbs. Es uzskatu, ka Albānijas uh, valdība un iniciatīvas ir jāatbalsta. Ir vajadzīga nacionāla vienprātība par uh, mērķi iestāja Eiropas Savienībā. Tieši tāpēc vajadzētu nodrošināt uh, spēcīgāku pilsoniskās sabiedrības spēlētāju iesaisti, un nevajadzētu arī aizmirst par starpparlamentāro sadarbību. Albānija ir uzsākusi ļoti labu ceļu. Mēs priecājāmies par visiem konstruktīvajiem, pozitīvajiem uh, reformu soļiem, kas šo valsti tuvina Eiropas Savienībai. Es priecājos arī par pirmo viedokļu apmaiņu, lai varētu izmainīt un uzlabot savu ziņojumu un strādāt kopā ar ēnu referentiem un pārējiem. Paldies! Paldies! Lielas paldies, priekšsēdā. Kukan, um, I would like you. Kukan, kungs, lūdzu, iekļaujieties divās minūtēs, ja varēsiet. Uh, but the shadow rapporteurs will have. Bet ēnu referentiem būs divi ar pus minūtes, pārējiem runātājiem divas minūtes. Kukana kungs ir ēnu referents kopā ar Kjuča kungu, kurš runās vēlāk. Kukan kungs, lūdzu. Mikrofonā runātājiem. First. Paldies, priekšsādātāji. Pirmkārt, gribētu atzinīgi novērtēt ziņojumu un referentu par viņu ļoti pozitīvo iesaisti ziņojot par situāciju Albānijā. Es domāju, ka Eiropas parlamentam vajadzētu uzturēt ciešu un sistemātisku interesi par notikumu attīstību valstī. Man ir prieks, ka lielākās politiskās grupas varēja vienoties par vienotu pieeju Albānijas integrācijas procesam. Es uzskatu, ka ziņojums ir visnotaļ līdzsvarots un ir izcelti vissvarīgākie jautājumi un izaicinājumi, ko saskarās valsts. Ja runāsim par grozījumiem, esmu pārliecināts, ka spēsim šo ziņojumu vēl arī uzlabot. Albānija saņēma kandidāts valsts status tikai pagājuši gadu pēc tam, kad bija mm, ilgstoši politiski saspīlējumi valstī. Un tad arī iekšējā politika ir bijis viens no galvenajiem šķēršļiem, lai valsts varētu pavirzīties uz priekšu pievienošanos procesā. Un tādēļ esmu priecīgs par to, ka ziņojumā ir uzsvērts tas, cik svarīgs ir politiskais uh, dialogs, kompromisa risinājumi un nepieciešamība uzlabot politisko kultūru. Tas attiecas uz abām pusēm, gan valdību, gan arī opozīciju. Albānijā Eiropas Savienības integrācija ir tāda joma, kurā uh, abām politiskajām nometnēm ir iespēja sadarboties un caur šādu sabiedrību, sadarbību varētu tiešām pātrināt visu procesu. To varēja arī redzēt uh, iepriekšējās politiskās krīzes laikā, kas valstī bija pagājušā gada rudenī. Jāuzsver, ka ļoti lielai daļai politiskā dialoga vajadzētu notikt institūcijās, kuras ir izveidotas īpaši šādam nolūkam, gan Albānijas gadījumā, gan arī citu reģionu valstu gadījumā. Mums vajadzētu veicināt politiskās diskusijas un neatbalstīt nekādu veidu boikotus nec parlamentam, nec vēlēšanu boikets. Politiskās integrācijas laikā mums vajadzētu aicināt savus partnerus cītīgāk strādāt pie galvenajām prioritātēm. Ir ļoti labi, ka Nacionālā dialoga platforma par a, Eiropas Savienības integrāciju sāks savu darbu jau tuvākajā nākotnē. Tiesiskums un cīņa pret uh, organizēto noziedzību ir ļoti aktuāli jautājumi, ja domājam par tiesu lomu un to neatkarību, tā ir jāpadara par vienu no prioritātēm. Vairākas reformas, piemēram, valsts administrācijas reformas un administratīvā un teritoriālā reforma ir a, arī jāizsaic šajā ziņojumā. Es apzinos, ka abas reformas tiek politiski apstrīdēts sārba Albānijā, bet es ceru, ka beigās tās novedīs pie tā, ka valstī būs labāki valsts pakalpojumi, efektīvāka valsts administrācija, kas arī ir a, visa integrācijas a, procesa mugurkauls. Tas arī viss. Paldies! Paldies! Un tagad pašināro kungs divas minūtes. Paldies priekšstādātāji! Lūdzu atļauju runāt rumāņu valodā. Pirmkārt. Paldies par komentāriem, ko dzirdēju par ieguldījumu no EPP un sociāldemokrātu grupas. Par vēl paties par jūsu komentāriem par ļoti saspīlēto politisko situāciju. Tas ir ļoti nopietns precedents. Otrakārt, gribētu uzteikt valdības izteikt Eh, pausto apņemšanos. Es nerunāšu par vienu konkrētu partiju, bet ir jāuzteic Albānijas valdība par administratīvajiem pūliņiem. Tie, tas ir bezprecedenta gadījums, jo mm, reformas ir dziļas un viņi ir paveikuši lielisku darbu valsts administrācijas sektorā. Tāpat arī varu uzslavēt Albānijas valdību par viņu cīņu pret organizēto noziedzību un korupciju. Ir bijuši gadījumi, kad organizētajās noziedzības pārstāvi ir um, uzstādījuši bumbas augstu amatpersonu māju tuvumā un pastāv reāls risks un draudi, un tagad valdība tiešām aktīvi un reāli mēģina pret to cīnīties. Albānija ir iesaistījusies arī dziļā reģionālās sadarbības procesā, nu, un tas ir tiešām kandidāts valsts cienīga. Albānijas valdība bija ļoti drosmīga, ka tā uzsāka politisko dialogu ar reģionu valstīm, tā skaitā arī ar manas uh, valsts Rumānijas valdību. Visbeidzot jāsaka, ka mums ir uh, Eiropas komisija visi šie pūliņi ir jāatzīst, jo mēs vēlamies redzēt to, ka sāktos pievienošanās process, pievienošanās sarunas. Es tiešām ticu, ka tas ir iespējams, ņemot vērā jau pašreizējos sasniegumus un arī notiekošās reformas Albānijā, bet tas arī ir ļoti nepieciešams. Un šo savu runu nobeigšu ar to, ka, lai uzsāktu iestāšanās sarunas, tas ir gan parlamenta, gan komisijas pienākums atteikties un aizmirst dažādas klišejas kuras tika izteiktas par Albāniju ar dažādām muļķīgām konotācijām, ar musulmaņu aspektu. Es pilnībā atbalstu Albāniju. Paldies, ka priecā. Um, Priekšsādātājs nesapratu, ka rumāņu valoda tik tuvu angļu valodai. Vismaz uz beigām tā izklausījās. Un tagad tā nāka kungs, arī viņš ir ēnu referents, jums ir divas ar pusi minūtes. Paldies, Pasku kungs! Un es eh, piekrītu saviem kolē, kolēģiem no EKR puses par to, ka uh, Albānija ir iegūst kandidāts valsts saturu, viņi jau ir NATO dalība valsts, tā, protams, saskaras ar tādiem izaicinājumiem, ko tradicionāli saskaras mazās valstis, bet tā cīnās pret korupciju, organizēto noziedzību, eh, šīm ilgadīgajām uh, klanu struktūrām un viņu sasaisti ar politiskajām partijām. Uh, un viņu saikni ar valdības partijām, bet, manuprāt, Albānijas premjerministrs tiešām dara, darbojas veiksmīgi. Ir kāds jautājums un aspekts, ko vajadzētu apsvērt. Albānija ir e, tādas organizācijas kā Islāma konferences piltiesīga locekle, un lai gan OECD dar, balso blokā par dažādām cilvēktiesību dažādiem cilvēktiesību jautājumiem, mums to vajadzētu paturēt prātā, ja domājam par iespējamām problēmām nākotnē, kā varētu būt atšķirīgi viedokļi no Eiropas Savienības. Bet es atzinīgi vērtēju to, ka, nu, vismaz, vismaz šobrīd, ja domāju no Eiropas Savienības sankciju viedokļa, Albānija ir pievienojusies Eiropas Savienībai attiecībā pret Krieviju, atšķirībā no citām Rietumbalkānu valstīm. Bet runājot par terorismu un cīņu pret terorismu, mēdīji ziņo, ka līdz pat 500 albāņu pēdiņās uh, karotāji ir pievienojušies islāma valstī. Es nezinu, vai viņi nāk no Albānijas vai Kosovas vai no albāņu minoritātes Maķedonijā. Uh, Bet eh, jautājums ir, vai Flakensteina kungs uzdeva šo jautājumu komisionamēs Tirānā, kādi pasākumi tiek veikti, lai novērstu radikalizāciju jaunu cilvēku vidū, ko, kas tiek darīts, lai uzraudzītu iespējamo eh, džihādistu teroristu plūsmu un kas tiek darīts, ja viņi tiešām ir piedalījušies šajā situācijā un kādi ir iespējamie sodi. Un situācija ir nopietni, jo tie ir 500 kaujinieki, tā ir milzīga, tā ir milzīga tomēr daļa, ja valstī ir tikai 2 miljoni iedzīvotāji. Paldies! Paldies, saka priekšstādātājs, un tagad kūšu kungs 2,5 minūtes. Paldies, kolēģi! Jā, un pirmkārt gribētu pateikties Flekensteina kungam, paldies, ka esat sagatavojis tik labu progresa ziņojumu. Un tad mūsu sarunās mums vajadzētu skaidri atzīt Albānijas lomu starptautiskās stabilitātes nodrošināšanā, jo tā ir vienīgā no Rietumu Balkānu valstīm, kura ir pilntiesīga NATO locekle. Albānija ir konstruktīvas un stabilas attiecības ar saviem kaimiņiem. Turklāt Albānijas ārpolitika ir pilnībā, pilnībā atbilst arī Eiropas Savienības ārpolitikai un aizsardzības politikai. Albānija pat ir pievienojusies Eiropas Savienības ekonomiskajām sankcijām pret Krievijai. Pēdējā gada laikā iekšējās iekšpolitikas jomā arī tur Albānija ir panākusi zinām progresu, lai izpildītu kritērijus Eiropas Savienības integrācijai. Valībai, valdībai vajadzētu turpināt un veicināt politiskās diskusijas parlamentā. Albānija arī, arī ir panākusi progresu funkcionēšas tirgus ekonomikas jomā. Tomēr ir jāpātrina struktūrālās reformas, lai cīnītos pret konkurences spiedienu kopējā Eiropas Savienības tirgū. Izaicinājumi, ko saskaras Albānija un šie pozitīvie soļi, ko valdība ir spērus, ir nodrošinājusi progresu. Un arī tāpat progresu panākts tiesas sistēmas jomā. Uh, ir veikti pasākumi, lai uzlabotu neatkarību, atbildību un tiesu sistēmas profesionalitāti. Pēdējā gada laikā valsts ir rādījis, parādījis politisko gribu cīņā pret korupciju. Korupcija ir milzīga problēma, kas uh, būtiski ietekmē valsti. Albānija ir spējusi uzlabot juridisko ietvaru, politisko ietvaru centrālā līmenī, bet vēl joprojām korupcija ir ļoti izplatīta, tā skaitā arī uh, tiesu sistēmā un arī izpildvarā. Tā ir īpaši aktuāla problēma tur. Un nobeigumā esmu Alda grupas ēnu referents un vēlētos vērst jūsu uzmanību uz uh, dzimumu līdztiesības uh, normu, ko vajadzētu svītrot, kas ir svītrots, uh, būtu nepieciešamas kompetences diskusijas par bērnu uh, aizsardzību un piespiedzu darbu bērniem, tāpat arī jānodrošina garantijas, lai aizsargātu ekonomiskās un politiskās sociālās tiesības visām etniskajām minoritātēm. Ir jāveicina arī Roma minoritātes un citu mazai sargāto grupu iekļaušana. Paldies priekšstādātājiem. Paldies, Piti Dēls kungs, lūdzu, divas minūtes jums. Paldies priekšsādātāji. Paldies priekšsādātāji. Es dzirdēju, ka mm, referents slavē Albānijas valdību par labajām kaimiņa attiecībām, bet es gribētu norādīt uz diviem atgadījumiem, kas īsti neatbilst šim viedoklim. Pirmkārt, Albānijā ir politiskas grupas, kas tiek akceptētas no valdības puses un kas vēl ar vienu piedalās lielu Albānijas izveidē. Šīs grupas ir aktīvas internetā, tās ir ļoti labi organizētas, tām ir eh, pašām savi karogi, un tās ir izveidojušas pat eh, Lielābānijas karti. Nesen bija arī futbola spēle starp Albānijas un Serbijas eh, mm, futbola komandām, un šie grupējumi tur bija klāt. Valdība to akceptē tām ir arī teritoriālas pretenzijas attiecībā uz uh, bijušo Dienaslāvijas republiku Maķedoniju un uz Krieķiju. Liela Albānijas piekritēja vēlas, piemēram, lai uh, pievienotu Albānijai uh, kādu Krieķijas reģionu. Epirosas salu. Tāpat arī eh, tiek eh, apspiestas grieķu minoritāšu tiesības eh, zināmos Albānijas reģionos. Pastāv arī grūtības attiecībā uz zemes iekādi cilvēkiem ar grieķu izcelsmi. Tad, kad vecā sistēma tika likvidēta, grieķu Ehm, pilsoņi vairs nevarēja būt zemes īpašnieki, šīs tiesības tika nodotas albāņiem. Domāju, referenta kungs, ka jums vajadzētu to zināt, galu galā šeit ir runa par svarīgu informāciju šīs ehm, komitejas nolūkiem. Paldies, priekšsēdētāji. Es vispirms gribētu uzteikt referentu, saka Predes kungs, par eh, izcilo šī ziņojuma projektu, ko patreiz apspriežam. Ziņojumā tiek norādīts uz Albānijas progresu, kas ir panākts pēdējā gada laikā, kā arī tiek aprakstīta uh, politisko mm, mm struktūru virzība um, dažādu demokrātisku pārmaiņu ieviešanā. Uh, šī cīņa pret korupciju, protams, vēl daudz ir mm, darāmā, bet uh, ļoti liels darbs jau ir paveikts. Bet jautājums uh, par preses brīvību. Mums šeit vajadzētu raudzīties, lai mēs tiešām paustu savu atbalstu attiecībā uz Albānijas žurnālistu vārdu brīvību. Un, diemžēl, Albānijā, līdzīgi kā citās reģionu valstīs, uh, prese atrodas politiķu kontrolē. Protams, gribu uzteikt Albānijas eh, politiķu izrādīto briedumu pakāpi decembrī un gribu pateikties kolēģiem, kuri piedalījās diskusijās pagājušā gada beigās. Paldies! Fajons kundze, divas minūtes lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms gribu pievienoties tiem kolēģiem, kuri apsveic referentu ar labi paveikto darbu un gribētu izmantot šo iespēju, lai uzteiktu arī Kukan kungu par to, ko jūs izdarījāt pagājušajā decembrī. Lai politisko grupu vadītāji atgrieztos parlamentā, un es domāju, tas bija ļoti svarīgi, jo ļoti bieži uh, vēlme uzturēt politisko dialogu ir identificēta kā viena no problēmām Albānijā. Un kā Albānijas uh, draugs es gribētu norādīt uz milzīgo progresu, kas ir panākts Albānijā, un man šķiet, ka šajā gadā mēs tiešām redzām iespēju pavirzīt Albāniju uz priekšu attiecībā uz iestāšanās sarunām. Es ļoti ceru, ka tās sāksies pēc iespējas ātrāk, lai mēs nezaudētu šo pozitīvo attīstību. Es arī, protams, varu aicināt uh, Albānijas uh, valdību tā, turpināt reformēt valsts pārvaldes struktūras, tiesu sistēmu, tika pieminēts arī ombudu institūts, kas varētu nodrošināt lielāku uh, neatkarību un aicinātu plašāk iesaistīt pilsonisko sabiedrību un nevalstiskās organizācijas demokrātisko procesu virzīšanā un arī likumdošanas izstrādē. Gribētu pieminēt arī radikalizāciju valstī, ko pieminēja mans kolēģis. Domāju, ir svarīgi par to runāt, ir svarīgi par to informēt un runāt par to, ka uh, šādu kaujinieku atrodam ne tikai Albānijā, bet visā reģionā un arī Eiropā. Ja runājam par minoritāšu stāvokli Albānijā, šeit gribētu uzsvērt, ka lielāks darbs ir jāveic, lai uzlabotu minoritāšu situāciju. It īpaši, lai neapdraudētu bezvīzu režīmu Albānijas pilsoņiem. Mēs zinām, ka ir uh, signāli par to, ka uh, Rietuma Eiropas valstīs ierodas um, patvērumu meklētāji, kur ir viltvāži. Džambaskī kungs. Um, Paldies, priekšsēdētāji. Es varu pievienoties um, apsveikumu vārdiem, kas uh, tika izteikti Albānijai. Protams, Albāņi ir veikuši ļoti nozīmīgus soļus uz priekšu, uh, lai varētu iestāties Eiropas Savienībā. Mēs redzam, ka uh, Albānija ir uh, izvērsusi tādu politiku, kas arī atbilst Eiropas Savienības ar, ar, ar, uh, ārēj politikai. Es gribētu pievērsties dažiem šī ziņojuma punktiem un aspektiem, piemēram, bāžas attiecībā uz zināmu kaujinieku atgriešanos un arī attiecībā uz minoritāšu cilvēktiesību aizstāvību. Es iesniegšu attiecīgus grozījumus. Nav. Paldies. Tagad komisijas vārdā došu vārdu Saimonam Nārdu. Lūdzu, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms komisijas vārdā gribētu izteikt pateicību referentām Fleckensteina kungam. Mēs uzskatām, ka šis rezolūcijas projekts ir ļoti līdzsvarots, un es gribētu izmantot iespēju un vēlreiz atkārtot pateicības vārdus gan referentam, gan Kukem kungam par eh, viņu pūlēm kā rezultātā tika pārtraukts Uh, parlamentārais boikots no opozīcijas puses pagājušā gada decembrī. Un es domāju, ka tagad šīs vienošanās netraucēta ieviešana ir īpaši svarīga, lai garantētu ilgspējīgas reformas Albānijā. Un es domāju, ka ļoti svarīgi, lai mēs atrastu veidu, kā norobežot tās reformas, kas ir saistīts ar uh, virzību uz Eiropu un no šīs ikdienas uh, politiskajiem ķīviņiem un veļas mazgāšanas. Mēs esam vairāk kārtīgi uzsvēruši, gan pozīcija, gan opozīcija ir kopīga atbildība turpināt konstruktīvu dialogu parlamentā. Tā ir atbildība Albānijas sabiedrības priekšā. Attiecībā uz eh, Albānijas kandidātu valsts status ir skaidrs, ka Albānijas integrācija, kas novestu eh, kas noveda pie kandidātu valsts status piešķiršanas pagājušā gada jūnijā, eh, ir tas, ko mēs redzām arī rezolūcijā. Tas ir progresa atzīšana Albānijā, bet uh, Gribu uzsvērt to, tas nav pamats eh, pašapmierinātībai. Un eh, kandidātu valsts status nenozīmē to, ka tagad eh, var sēdēt rokas klēpī salikuši, tas nozīmē, ka reformas ir jāīsteno daudz apņēmīgāk, padziļinātāk, tīpaši valsts pārvaldes jomā, tiesiskuma nodrošināšanā un pamatiesību nodrošināšanā. Un šeit, es domāju, rezolūcijā ir atrasts pareizais tonis, uzsverot nepieciešamību veikt visaptverošas un iekļaujošas tiesu reformas, lai veiksmīgi cīnītos pret korupciju un organizēto noziedzību. Es domāju, ka tas ir svarīgi arī integrācijas procesam nākotnē, ja Albānija grib kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti. Mēs cieši sadarbojamies ar Albānijas varas iestādēm, lai palīdzētu tām īstenot reformas gan uzturot augstā līmeņa dialogu, gan arī strādājot eh, kopīgās darba grupās pie galvenajām prioritātēm. Pēdējā darba grupas sanāksme notika 5. februārī, un es domāju, ka tās ietveros mums izdevās arī noformulēt eh, turpmākos pasākums, kas veicam. Noslēgumā gribētu pieskarties tam, ko pieminēja Tanokungs, tas ir Albānijas eh, piesliešanā šai Eh, CFSP pozīcijai. Ja paraugāmies uz pagājušā gada statistiku, tad Albānija ir simtprocentīgi izpildījusi mm, Eiropas noformulētās pozīcijas um, kopējā ārējā un drošības politikā. Un Šeit mēs varētu arī pieminēt Albānijas pozīciju attiecībā pret Krieviju, un tas, ka Albānija pozitīvi ir iesaistījusies reģionālajā eh, sadarbībā, domā, ir pelnījis uzslavu rezolūcijā, kā tas arī tur atspūgļojas, un domāju, tas ir apsveicam. Paldies! Paldies vārds Lakenšteina kungam lūdzu! Paldies! First of all. Paldies, dažs visam īsts komentārs ir par to, ko Tamakungs teica. Varbūt mums vajadzētu uh, paraudzīties uz šo problēmu ar ārvalstu kaujiniekiem konkrētāk. Un es zinu, ka pat Vašingtonā, valsts departamentā, cilvēki ir pārsteigti, pozitīvi pārsteigti par to, cik uh, veiksmīgi Albānijas valdība apkaro terorismu. Tālāk Predes kunga teiktais. Tā jau nav pirmā reize, kad tiek runāts par mēdīju vārdu brīvību, bet drīzāk būtu jārunā par žurnālistu vārdu brīvību. Un arī, protams, te mums jāpievērš lielāka uzmanība esošai situācijai. Treškārt, šī līdzās pastāvēšana, kad pastāv reliģiskā ko, re, dažādas reliģiskās kopienas, un es domāju, par to Albāņi var lepoties. Viņiem vajadzētu eksportēt šo veiksmu stāstu uz citām valstīm, jo tas ir ļoti labs piemērs dažādu reliģiju mierīgai līdzās pastāvēšanai, un tas būtu labs piemērs arī politiķiem. Vispēcot par šo lielu Albāniju. Šīs grupas eh, būtiski neietekmē valsts politiku, un viņi nav guvuši plašu sabiedrības atbalstu, un tādēļ arī viņi neprādās manā ziņojumā. Paldies! Paldies! Grozījuma iesniegšanas termiņš 3. marts 2018. Pārējām pie nākamā ziņojuma, progresa ziņojums par Bosniju un Hercegovinu un gribu lūgt pretas kungu lūdzu izteikties. Uh, Paldies, priekšsādātāji! Tāpat kā Flekenšteina kungām, arī man šī ir uh, pirmā ziņojuma prezentācija. Šoreiz te ir runa par Bosniju Hercegovinu. Vispirms vēlos teikt, ka uh, šeit ir runa par komisijas sagatavoto ziņojumu. Tas notika pagājušā gada 8. oktobrī, un tolaik eh, komisārs Fīle uh, mums stāstīja par to, kas ir noticis Bosnijā Hercegovinā iepriekšējos gados. Bija pat balsis, uh, kas teica, ka te ir runa par neprogresa ziņojumu. Es eh, nevēlos eh, iet tik tālu, bet, protams, ir skaidrs, ka Bosnija Hercegovina iespējams ir vissarežģītākā no paplašanāšanās valstīm. Un man ir jāstrādā pie ārkārtīgi sarežģīta dosie. Es gribētu vispirms eh, paust dažas idejas, lai ilustrētu šīs grūtības. Proti, te ir runa par uh, rezolūcijas projektu, bet ir e, skaidrs, ka termiņi tūkošanai ir ļoti gari, un īsnībā man vajadzēja atstāt malā visus apsvērumus, šajā ziņā man vispār nav apsvērumu, un uh, man vajadzēja koncentrēties galvenokārt uz to daļu, kur būs visvairāk grozījumu. Tā kā nav nekāds politiskās gribas, mēs esam nonākuši līdz ekonomiskai un politiskai stagnācijai Bosnijā, Hercegovinā. Uh, Iestāšanās procesi vispār netiek nekādā veidā izjusti un tie tiek paralizēti no iestāžu puses un arī eh, tāpēc, ka eh, rodas eh, etnocentriski saspīlējumi. Līdz ar to šī situācija ļoti sarešķīta un neefektīva. Tiek panākti kompromisi par reformām, bet viss tiek atlikts, un, diemžēl, progress Bosnijā-Hercegovinā nevar uh, virzīties uz priekšu. Korupcija ir ļoti plaši izplatīta, arī valsts administrācija ir ļoti sadrumstalota, ir ļoti daudz daudzveidīgu tiesu uh, iestāžu un ir ļoti grūti nodrošināt sadarbību ar pilsonisko sabiedrību. Tā ir ļoti vāja. Pievienošu arī, ka plašsaziņas līdzekļi ir ļoti polarizēti un tie nevar nodrošināt pārskatu par to, kas notiek valstī. Uh, Šķiet, mūsu horvātu draugi nav klāt, bet noteikti, ka viņus informēs par manis teikto. Man ir arī jāsaka, ka netiek nodrošināta vienlīdzība visiem pilsoņiem, bet pie tā es vēl atgriezīšos. Gribu arī teikt, ka 50% no Bosnijas Hercegovinas ienākumiem tiek veltīti dažādu administrāciju uzturēšanai, dažādos līmeņos. Tas ir šausmīgi daudz. Uh, Šī valsts atrodas pēdējā vietā Eiropā attiecībā uz uh, uzņēmēju darbības indeksiem un uh, pirmajās vietās attiecībā uz korupcijas rādītājiem. Mēs redzam arī, ka bezdarba līmenis jauniešu vidū ir 59% vecumā no 15 līdz 24 gadiem. 59%. Tā viss tas un arī uh, neapmierinātība ar uh, politisko eliti noveda pie manifestācijām 2014. gadā. Oktobrī uh, notika uh, vēlēšanas, kas, diezgan, uh, kas bija diezgan pozitīvi. Viss šis vēlēšana process ļāva nodrošināt, ka uh, ik viens varēja kandidēt uz uh, valsts amatiem. Esmu to visu arī ierakstījis eh, ziņojumā. Četrus mēnešus pēc vēlēšanām tiek veidotas valdības struktūras, un 11. martā oficiāli vajadzētu būt izveidotai valdībai. Šorīt par to tika paziņots. Un tad, tad tās ir ļoti tādas eh, pozitīvas ziņas, bet no otras puses bija vajadzīgi seši mēneši, lai izveidotu valdību. Uh, Protams, ir jāņem vērā šie precedenti, bet jebkurā gadījumā laiks ir ārkārtīgi garš. Gribētu arī uzsvērt, ka ir jāveido institūcijas visos līmeņos, lai šis darbs varētu sākties pēc iespējas ātrāk. Savā ziņojumā esmu uzsvēris prioritāros punktus, lai Bosnija Hercegoina varētu pietuvināties iestājas procesiem. Pirmām kārtām ir vajadzīgi koordinācijas mehānismi, lai iestāšanās procesi netiktu bloķēti un tāpat ir jānodrošina Eiropas līdzekļu izmantošana. Jaunajām institūcijām vajadzētu vērsties pret korupciju, tā ir absolūta vajadzība. E, Tad, kad es biju Sarajevā, es visu laiku uzdevu jautājumu, ko jūs darāt jūsu politiskajā partijā, jūsu institūcijās, lai cīnītos pret korupciju, un man bija ārkārtīgi maz atbilžu vispārīgi runājot, un, protams, es šos jautājumus atkārtoju atkal un atkal. Var arī pievienot, ka tiesu sistēmas neatkarība ir jānodrošina augstākā līmenī, un tā ir viena no prioritātēm. Plašsaziņas līdzekļu brīvība ir jānodrošina pilnībā. To es arī uh, ierakstīju savā ziņojumā. Un vajadzētu arī paredzēt pasākumus, lai veicinātu nodarbinātību. Ir jau sagatavots plāns 2014. gadā, tas ir, tā ir viena no galvenajām ekonomiskajām prioritātēm. Uh, 52% ārējās izniecības ir ārkārtīgi uh, uztraucošs punkts, jebkurā gadījumā mūsu komitejai tas ir ļoti uztraucoši. Mums vajadzētu arī paskatīties uz jauno Eiropas Savienības pieeju Bosnijai Hercegovinai. Es esmu ticies arī ar Mogherīnī pārstāvjiem un ar komisāru Hānu, un es apsveicu viņu darbu šajā jomā. Uh, Uzskatu, ka Bosnija Hercegovina ir viena no mūsu prioritātēm ārlietu politikā, un es apsveicu arī to, ka rakstiskā deklarācija attiecībā uz jauno pieeju tika akceptēta no visu politisko spēku puses Bosnijā Hercegovinā. Tas ir tāds vēsturisks brīdis. No savas puses es tomēr esmu optimists, bet piesardzīgs optimists. <clears throat> Bon, uh, I would give now the floor. Tagad es uh, gribētu dot vārdu ēnu referentiem. Un es gribētu jūs aicināt eh, neizteikties eh, ilgāk par divarpus minūtēm. Pārējie kolēģi, kas izteiksies pēc tam, varēs runāt divas minūtes ilgi. Nu, tā ir tāda maksimāla labvēlība, ko es varu izrādīt. Kana kungs, lūdzu, divarpus minūtes. Es vēlētos apsveikt eh, Predes kungu par sagatavoto ziņojumu, jo šajā ziņojumā tiek likts uzsvers uz tieslietu procesiem, uz cīņu pret korupciju, uz sociāekonomisko reformu veikšanu, uz nediskriminatīvu iekļaujošu izglītības sistēmu. Abi komisijas izdotie progresa ziņojumi un arī pilsoniskos sabiedrības teiktais norāda, ka uh, progress nav panākts, un līdz ar to Bosnija Hercegovina iepaliek ar savām kaimiņu valstīm. Pārāk daudz laika ir veltīts etniskai domāšanai, un ir pieaugusi neapmierinātība, eh, pilsoņi ir kļuvuši arvien nabadzīgāki. Tāpēc ir vajadzīga jauna Eiropas Savienības pieeja, tā ir jauna cerība šai valstī. Šajās nedēļās eh, balsojums par kopīgu apņemšanos ir pozitīva attīstība, un tas ļauj mums domāt par uh, stabilizācijas nolīguma stāšanos spēkā. Mēs redzam, ka te uh, iestāšanās sarunu uzsākšana būtu viena no labākajām iespējām šai valstī, kas tai ļautu virzīt uz priekšu reformas. Pilsoņu sociāla ekonomiskās vajadzības ir prioritāte, to ir pierādījuši uh, Eh, iepriekšējā gada notikumi. Ekonomiskā labklājība ir iespējama tikai tad, ja tā balstās uz demokrātisku un iekļaujošu sabiedrību un valsti. Paralēli vajadzētu veikt arī politiskās reformas, politiskās sistēmas demokratizācija, dzimumu līdztiesības veicināšana, eh, minoritāšu un marginalizēto grupu vienlīdzības nodrošināšana. Ir jānodrošina arī reformas politiskajā sistēmā, kas nodrošinātu piekļuvi visiem. Arī sociāekonomiskajām reformām nevajadzētu vērsties pret arotbiedrību tiesībām, tās noteikti ir jāpasargā. Diemžēl apņemšanās un solījumi nav uh, izpildīti realitātē, taču ir spiediens uz pārmaiņām, galvenokārt ne tikai no Eiropas Savienības puses, bet arī no pilsoņu puses. Tie ir galvenie, kas varēs saukt politiskos vadoņus pie varas. Ir uh, jānodrošina plānošana un īstenošanas reformas, Pilsoniskā sabiedrība ir jāiekļauj reformu procesos. Mēdīji, pilsoniskā sabiedrība un pārējie varētu nodrošināt kodolu šai sabiedrībai. Es uzskatu, ka cīņa pret korupciju ir absolūta prioritāte. Tas attiecas uz visām nozarēm, arī uz veselību un izglītību. Ir jāpieliek punkts visvieglāk ievainojamo iedzīvotāju izmantošana. Ir jānodrošina, lai Bosnija Hercegovina kļūtu daļ, par daļu no Eiropas Savienības. Paldies, tagad Tanaka kungs, divarpus minūtes. Džambaska kungs. Labi. Paldies, priekšsēdētāji. Godāmie kolēģi. Този доклад, той безспорно е най-трудния. От гледна точка на това, че Босна и Херцеговина. Es gribētu jūs apsveikt par šo ziņojumu. Tas ir viss sarežģītākais dokuments, tāpēc, ka situācija šajā valstī ir ārkārtīgi sarežģīta un to ir grūti analizēt. Tik tikko mēs runājām par Albāniju. Mēs eh, redzējām ļoti labus piemērus, taču tagad man ir jāpievienojas eh, savu kolēģu baustajām bažām attiecībā uz korupcijas apkarošanu. Diemžēl tieslietu sistēma nefunkcionē. Galvenokārt ir jāatcerās par to, ka šeit vajag harmonizēt četras eh, tieslietu sistēmas Arī valsts administrācija nefunkcionē pietiekami labi, tā ir pārāk sadrumstalota un pārāk politizēta. Pastāv arī lielas problēmas ar bēgļiem valsts iekšienē. Tāpat jāpiemina organizētās noziedzības problēmas, kas jau līdzinās pilsoņu karam. Ir 300 muģahedīni, kas ir palikuši šīs valsts teritorijā. Jūs arī noteikti zināsiet, ka ir Balkānu bataljons, kas eh, darbojas kā islāmskās valsts grupējuma daļa. Tā nav vienīgā valsts, kurā uh, dzīvo musulmaņi Balkānos. Bet, lai izvairītos no uh, visiem apdraudējumiem, vajadzētu vērsties pret uh, reliģisko radikalizāciju. Protams, ir uh, jāatcerās par uh, plašsaziņas eh, līdzekļu brīvību. Mēdīji pašreizējos apstākļos nespēja darboties. Pastāv arī etniska šķelšanās valsts ietveros. Jūs redzējāt, kādas manifestācijas notika pagājuši gadu. Šī manifestācijām bija sociāls raksturs, un tās saistās arī ar ārlietu politiku. Piemēram, attiecības ar Krieviju, EKR grupa iesniegs eh, savus grozījumus līdz eh, atvēlētajam termiņam. Paldies! Radoša kungs, divar pus minūtes. Paldies, priekšādātāji! Godāmie kolēģi! Mēs uzklausījām uh, visu, ko jūs paudāt, un dzirdējām, ar kādām problēmām saskaras Bosnijas Hercegovinas iedzīvotāji. Es gribētu uzsvērt vēl divas problēmas, proti savstarpēju neusticēšanās etisko grupu starpā un arī mm, ļoti zemā bēgļu atgriešanās. Tas nozīmē, ka 90. gada etniskā tīrīšana varbūt netiek atzīta par legālu, bet tā zināmā veidā turpinās. Un to visu vada iekšējie spēki. Es neapšaubu prediskunga objektivitāti, taču jums vajadzētu paskatīties uz uh, Eiropas Savienības padomes secinājumiem, kas pievērsās Bosnijai Hercegovinai decembrī. Un es gribētu minēt šī ziņojuma ceturto punktu, kur ir runāts par koordinācijas mehānismu izveidi. Es patiešām domāju, ka tas, kas tiek teikts ziņojumā par to, ka Tas ir ļoti nozīmīgi, ka bez šāda mehānisma Bosnijas Hercegovinas iestāšanās tiks bloķēta, tāpēc, ka šī valsts vienkārši ir nefunkcionējoša, tās institūcijas nedarbojas. Tieši tāpēc ir ārkārtīgi būtiski, lai šāds koordinācijas mehānisms tiktu izveidots. Izmaiņas Bosnijā Hercegovinā vajadzēs nodrošināt vainu no apakšas, kas vienmēr ir bīstami, uh, vai arī no augšas, un tas nozīmē, ka Eiropas parlamentām un citām Eiropas Savienības institūcijām vajadzēs iesaistīties, vajadzēs rīkoties. Galvenais uzdevums, kas ir jāpaveic Bosnijā Hercegovinā, ir konstitūcijas grozījumi. Proti ir jāmaina šīs valsts struktūra. Bez šiem grozījumiem nevarēs panākt nekādas nozīmīgas izmaiņas valsts politiskajā situācijā konstitūcijas eh, grozījumiem vajadzētu nodrošināt eh, lielākas pilnvaras valsts iestādēm. Pretējā gadījumā viens valsts ietvaros darbosies divas valstis. Tas noteikti pozitīvi ietekmēs eh, valsts darbību. Pašlaik šī valsts ir nefunkcionējoša. Es domāju, ka tā vairs nevar kļūt vēl nefunkcionējošāka nekā tā ir. Tāpat mums ir vajadzīgi mehānismi, kas ļautu mums aizsargāt etniskās minoritātes. Tātad eh, tā ir galvenā virzība, kādā vajadzētu parādīties konstitūcijas grozījumos. Lielas paldies! Kozo kungs divar pus eh, minūtes. Trabajo realizado. Paldies! Gribētu es viens pateikties Fredas kungām par paveikto darbu un liels paldies par šo sagatavoto tekstu. Uh, Eh, tas ir rezolūcijas projekts, un es varu teikt, ka tas ir ļoti labs eh, tāds stimuls tālākām eh, debatēm parlamentā par mūsu politiku attiecībā pret Hercegovinu, Bosniju Hercegovinu. Bet šķiet, ka šajā rezolūcijā izpaužās tas, ka mūsu pozīcija nemainīsies neatkarīgi no tā, kas notiek uz vietas, bet jāsaka, mūsu pozīcija nav īsti realistiska, jo tā atspūgļo Eiropas elites ieņemto nostāju. Un šis viedoklis, es gribētu teikt, ir novecojis, tas ir par attiecībām starp Balkāniem un pārējo Eiropu. Mūsu rīcībai ir jābūt atbildīgai, tai ir jābūt balstītai uz uh, esošo reālo situāciju. Ja Eiropas politiskā elita nepārstāv tautu un tautas intereses, kāpēc bosniešiem to darīt? kas no viņiem tiek prasīts. Šīs rezolūcijas projekts patiesībā uh, runā par to, kādas būs politiskās izmaiņas. Parlaments stāsta par to, cik uh, disfunkcionāli ir Bosnija, cik daudz ir organizētās noziedzības, etniskās segregācijas, uh, un tā tālāk. Un it kā to, jā, bet to visu veicina vadītāji, ko ir apstiprinājuši un pieņēmuši Eiropas politiskās elites pārstāvji, un bosnieši no tā ir noguruši. Pagājušā gadā Bosnijā bija demonstrācijas, kas apliecināja par to, ka tauta ir nogurusi no tā, kas viņiem tiek uzspiests, viņi noguruši no mafijas, ko apstiprina un pieņem Brisele un Vašingtonu. Un šī mafija uh, vada tautu kā mm, vadāmas lēles. Vai jums tiešām šķiet, ka tad, kad cilvēki Bosnijā runāja par Eiropas Savienību, uh, runāja mm, par eh, to, ka viņiem vajadzētu vēl vienu pārvaldnieku. Nē, viņi runāja par to, ka viņiem ir nepieciešama demokrātija. Demokrātija ir sasniegusi eh, Bosnijas eliti, bet eh, viņi jau nav centrālie tēlu šīs skatuves. Es domāju, ka mums ir jāraugās, kas reāli notiek Bosnijā. Tie, kas veicināja etnisko segregāciju, noteikti nespēja nodrošināt risinājumu. Bosnieši paši var lemt par savu nākotnienīgais. Paldies! Tālāk nākamais runātājs - Šoltes kungs. Paldies priekšsēdētājiem! Vispirms gribu pateikties predes kungām, referentam par labu paveikto darbu. Ziņojums ir ļoti labs, ziņojums ir labi strukturēts, skaidrs, saprotams un tas atspogļo reālo situāciju Bosnijā un Hercegovinā. Lai arī situācija Bosnijā ir ļoti mainīga un trausla, es domāju, ka ziņojums būtu jāaktualizē, ņemot vērā jaunākos notikumus uz vietas. Gribu teikt, ka varu piekrist tam, kas tika teikts par tiesiskuma nesamību, par korupciju, par organizēto noziedzību. Jā, Bosnija ir sabiedrība, kurā šādas principus nav viegli īstenot, ieskaitot tiesiskumu, un es domāju, ka mums nevajadzētu visai drīz gaidīt kādus brīnums, bet mēs varētu spērt būtisku soli uz priekšu, ja Bosnija pierādītu, ka tā ir gatava uh, arī uz ekonomiskām izmaiņām. Es domāju, ka šeit Eiropas parlaments varētu spēlēt svarīgu lomu. Tādēļ es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi uzsvērt, ka šis līgums uh, par tirzniecības preferencēm ir ļoti svarīgs. Bet bosnieši izjūt spiedienu un tādēļ viņi nevēlas to parakstīt. Mums vajadzētu atrast kompromisu, lai tas nenovestu pie tālākas Bosnijas ekonomikas vājināšanas, jo tas varētu atmest valsti vēl vairāk atpakaļ. Ekonomika ir tā, kas ļautu Bosnijai kļūt par tiesisku valsti, un valsti, kur iedzīvotāji tic saviem politiķiem un savas valsts vadībai. Esmu nedaudz nobežījies, esmu nobežījies par etnisko minoritāšu stāvokli, LGTB personām, par preses brīvību, vārdu brīvību. Tāpat tiek ierobežot arī cilvēku brīvības sazināties, izmantojot uh, sociālos uh, mēdīs, sociālās platformas, bet es domāju, ka Bosnijai izdosies pārvarēt šos šķēršļus. Paldies! Tālāk pārējām pie pārējiem runātājiem, divas minūtes katram, bet ierkundze lūdzu divas minūtes vārds jums. Paldies! Es atbalstu rezolūciju par Bosniju un Hercegovinu, un es uzskatu, ka Eiroatlantiskās integrācijas ceļš ir ļoti svarīgs Bosnijai Hercegovinai, jo tas noteikti novedīs pie pozitīvām izmaiņām valsts pārvaldes struktūrās un iestādēs. Bet, lai tas notiktu, visām trim tautām Bosnijā Hercegovinā ir jābūt vienlīdzīgām ar vienotiem mērķiem. Tas būtu jāatspūgļo rezolūcijā. Uh, Bosnijas un Hercegovīnas iedzīvotājiem ir svarīgi, lai valsts būtu funkcionējoša, lai tā būtu valsts, kurā viņa tiesības tiek respektēts, jo šodien tas tā nav. Dažiem pilsoņiem Bosnija Hercegovina ir māte, citiem tā ir pamāta. Tādēļ es aicinu norādīt uz nepieciešamību, lai Horvātu tiesības tiktu atzītas Serbijas republikā, kā arī federācijas teritorijā, jo viņiem ir tiesības uz cieņpilnu dzīvi. 95% no Horvātijas, no, no Horvātiem ir tikuši izraidīti no savām mītnes vietām un Līdz ar to eh, horvātu minoritāte, tās kultūra un eh, reliģi, kultūras un reliģijas mantojums ir ticis izpostīts. Tas ir līdzīgi kā situācijai Sīrijā un Irākā. Vēl viens svarīgs jautājums ir vidas aizsardzība pastāvīgi tiek pārkāptas vidas normas, un tas rada arī pārobežu piesārņojumu starp Bosniju un Horvātiju. Un tādēļ Horvātijas iedzīvotājiem nav tiesības, nav iespēja baudīt savas tiesības uz tīru gaisu un tīru ūdeni. Kas teica, negatīvi tiek iet ietekmētu Neretvas upes biosistēmu. Paldies, nākamais runātājs Piculs kungs. Gribētu pateikties predz kungām par viņa rezolūciju, gribētu pateikties arī par šīs diskusijas toni. Vakar Bosnijā-Hercegovinā tika pieņemts svarīgs dokuments, kas ir labas ziņas, bet vēlēšana rezultāti jau pagājušajā gadā liecināja par to, ka ir iespējams ieviest politisku sakārtotību Būtu jādomā, kā likvidēt šo politisko stagnāciju Bosnijā Hercegovinā. Mēs redzam, ka Eiropas Savienības institūcijas mm, ir entuziastiski noskaņotas, bet mēs tādu pašu entuziasmu neredzām no iestāžu puses Bosnijā Hercegovinā. Šķiet, ka Eiropas Savienība runā par Bosnijas Hercegovinas iestāšanos, bet iestādes pašā Bosnijā Hercegovinā nemaz šāds uh, Nu, sapnus melolo, jāsaka, nevar viņiem uzspiest šādu izvēli, ja viņi paši to nevēlas. Pagājušā gada ziņojumā tika uzskaitītas neveiksmes un izgāšanās. Par laimi patreiz situācija ir mainījusies, un es atbalstu to, ka tiek uzskaitīts nepieciešamās reformas, piemēram, sociāla ekonomiskajā jomā, tiesiskuma nodrošināšana, uh, tiesu varas uh, nostiprināšana, cīņa pret korupciju, pilsoniskās sabiedrības plašāka iesaistīšana, jauniešu nodarbinātības nodrošināšana un novecojušās konstitūcijas pārskatīšana. Tas viss, protams, ir ļoti svarīgi, bet tikpat svarīgi ir domāt par dažādu Eiropas Savienības iestāžu rīcības saskaņošanu, satrapojoties ar Bosniju un Hercegovinu. Bosniju apgrūtina ekonomikas krīze, ko radījuši ļoti dīvaini politiskie risinājumi un lēmumi pirms 20 gadiem. Paldies! Paldies, Kukana kungs, divas minūtes. Paldies! Sākšu ar to, ka Jūs esat uh, lielisks priekšstādātājs pārskūkungs. Un otrkārt apsveicu referentu ar pirmo ziņojumu par Bosniju Hercegovinu. Un es ceru, ka, ka šī uh, sarežģītā valsts turpinās mūs pozitīvi, pozitīvi izaicināt arī nākotnē. Fakts ir tāds, ka Bosnija un Hercegovina pēdējo piecu gadu laikā nav tikusi tālu uz priekšu, un tas tādos diplomātiskos vilcienos par situāciju. 2016. gada vēlēšanas ir devuši mums iemeslu būt nedaudz optimistiskāk noskaņotiem. Lietas šķiet virzās uz priekšu, un Bosnija Hercegovina vēl joprojām ir diezgan augstu, diezgan prioritārā pozīcija Eiropas Savienības dienas kārtībā Nu, augstā pārstāva Magarīnī kundze apmeklēja šo valsti jau otro reizi. Tas notika vakar. Notika arī jā, iepriekšējā vizīte kopā ar komisāru Hānu trīs mēnešus iepriekš. Ir labi, ka lietas virzās uz priekšu, un tagad uzskatu, ka ir īstais brīdis, lai valsts atjaunotu savu sociālo kont, līgumu ar pilsoņiem sarežģītām problēmām ir nepieciešama sarežģīta arī risinājuma un jāmeklē pielāgots un individuāls pieejas problēmām. Mums jaunajai pieejai būs sociāli un ekonomiski izaicinājumi. Mēs ļoti ceram, ka tiks īstenots. Tiks īstenots SAA un mums to nevajadzētu aizmirst. Un mans secinājums būtu šāds. Mums ir jāmēģina nodrošināt pozitīvu Eiropas Savienības klātbūtni Bosnijā Hercegovinā. Darbs būs ļoti nopietns, bet mums ir jāizmanto esošā situācija un vēlētos beigās redzēt, lai eh, Bosnija Hercegovina kļūtu ekonomiski attaistīta, sociāli iekļaujoša, tās pilsoņi to ir gaidījuši no nu jau pārāk ilgi. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs Fajons kundze, divas minūtes. Paldies! Arī es apsveicu referentu. Daudz, kas jau ir ticis izpausts, es arī varu pievienoties daudziem komentāriem un kritikai, un arī, protams, pievienojos visiem laba vēlējumiem un labajai gribai palīdzēt Bosnijai un Hercegovinai. Bet es šo divu minūšu laikā gribētu tomēr palikt optimiste. Valstī valsts iepriekš saskars ar daudziem izaicinājumiem, bet trūcis, progress trūcis, uzticamības. Un tas, kas notika vakar Bosnijā un Hercegovinā, manuprāt, ir vēsturiska iespēja valstī, un tādēļ šis jaunais EAA ir ļoti svarīgs, jo īpaši tās pilsoņiem. Un uh, Bosnijas uh, praktiskā apņemšanās veikt nepieciešamās reformas pievienošanās procesa ietvarā šī apņemšanās ļoti svarīga. Es tiešām ceru, ka valsts politiskie līderi uzņemsies atbildību un turpinās savu darbu un veiks konkrētus soļus. Mēs nevēlamies vairs redzēt, ka pagātnes politiskās kļūdas tiek atkārtotas. Es zinu, ka nākotnes ceļš uz Eiropas Savienību un reformas īstenošanu nav vienkāršas lietas, bet Bosnijai un Hercegovinai tās ir jāturpina, un mēs dalīsim visu, kas mūsu spēkos, lai viņiem palīdzētu. Paldies! Paldies! Prēda kungs, vārds jums secinājumiem. Paldies pav, pavisam īsi. Es varbūt nebūtu tik optimisks kā Tāņa Fajona. Uh, Jā, ir iespējas, bet pastāv jau arī vienmēr risks, ka iespējas tiks palaistas garām. Es tiešām ceru, ka mēs spēsim izmantot šo um, pacēlumu un pozitīvo notikumu attīstību Bosnijā un Hercegovinā. Husau Kūzo kungam varētu atbildēt šādi. Jūs pieminējāt mafiju. Um, tātad, ko atbalsta Vašingtona un Brisele, un ar Briseli jūs domājat Eiropas Savienību visticamāk, un kā, domāju, ka jūs jau gribējāt paust argumentu pret šo vietējo mafiju. Es piekrītu Saltes kungam Viņš teica, ka brīnumi nenotiks. Bet tas, ko mēs pieprasam no Bosnijas un Hercegovinas, ir nevis brīnumi, bet gan patiesi centieni. Tas, ko bosnieši grib sasniegt, tas jau ir patiesi brīnums. Nu, tad ir jāatrod līdzsvars, ir jāsāk strādāt. Viņi ir pavadījuši sešus mēnešus sarunās. Un mm, bija nepieciešams divas nedēļas, lai viņi paustu atbalstu rakstiskajiem solījumiem. Tas gluži vienkārši pārāk ilgi. Es domāju, ka vajadzētu viņiem ātrāk virzīties uz priekšu politiskajā jomā. Un tad, eh, ko teica Radaš kungs par konstitūcijas grozījumiem. Es piekrītu šai iniciatīvai, bet eh, šie konstitūcijas grozījumi varētu varbūt nākt mazliet eh, vēlāk eh, pēc šī plāna. Es domāju, ka pašlaik nav jautājums par to, ka vajadzētu grozīt konstitūciju. Es, protams, neizslēdzu, ka politiskie spēki Bosnijā, tā skaitā, uh, varbūt arī zināma daļa no dalību valstīm, tā varbūt nebūs pirmā reize, varētu par to domāt, spiest uz konstitūcijas grozījumiem, lai atkā bloķētu politiskās un ekonomiskās reformas. To es neizslēdzu. Taču es uzskatu, ka pašlaik nav pienācis laiks, lai mēs debatētu par konstitucionālām izmaiņām jo vairāk, atkārtojot to, ko, to, ko teica Kukana kungs, mēs eh, domājam par sociālā līgumā izmaiņām. Un īsnībā vairs nav runa par naturālo valsti. Ir jādomā par suverēnas valsts izveidi un jaunu noteikumu atrašanu, kas ļautu mums risināt identitātes jautājumus. Līdz ar to uh, tā nav prioritāte. Es domāju, ka mums vajadzētu domāt par konkrētām reformām, par konkrētiem solījumiem, kas būtu vērsti uz pilsoņiem. Tā vismaz es iztulkoju uh, kukant, kunga teikto par sociālo kontraktu. Es ar ļoti lielu interesi gaidu jūsu grozījumus. Paldies! Paldies! Lielas paldies! Pirms uh, noslēdzam diskusijas, Āmona kungs no Eiropas komisijas arī norādījis, ka gribētu izteikties. Tas nenotiek automātiski. Ir jāpēsta kāds. Paldies priekšsēdētāji, pāris īsi komentāri. Un varu atkārtot, kurš tā kā pie iepriekšējiem ziņojumiem apsveicu referentu Prēdes kungu par sagatavoto ziņojumu. Gribēju izmantot iespēju un. Uh, sniegt jaunāko informāciju pēc notikumiem vakardien par to, kādi varētu būt nākamie soļi Bosnijas attiecībās ar Eiropas Savienību. Vakardienas, vakardienas saņemtais eh, Bosnijas un Hercegovinas par, parlamenta atbalsts šiem rakstiskajiem rakstiskajā apņemšanā ir ļoti svarīgs solis ceļā uz Eiropas Savienību, un es ceru, ka tas palīdzēs apliecināt Bosnijas un Hercegovinas pilsoņiem, ka tagad tiešām aizsāksies patiesais darbs, lai varētu izpildīt viņu cerības un pievienoties Eiropas Savienībai. Mēs pagājušajā reizē runājām par to, ka vajadzētu saskaņot dokumenta virsrakstu ar saturu, un tad runāt par panākto ziņojumu Eiropas Savienības Eiropas Savienība vēl joprojām saglabā savu apņemšanos atbalstīt Bosniju un Hercegovinu integrācijas ceļā. Un tas arī bija galvenais vēstījums, ko Mogherini kundze uh, nodeva Bosnijas parlamentam vakardien. Tas tiešām varētu būt vēsturisks lēmums, jo saskaņā 2014. gada decembra padomes secinājumiem tiek sagaidīts, ka nākamais posms būtu šāds, ka Eiropas padome pieņemtu spēkā, tad apstiprinātu šo pievienošanu asociācijas līgumu ar uh, Uh, Bosniju un Hercegovinu, tas nozīmē, ka mm, pēc septiņiem. Tas nozīmē, ka mēs varētu aizsākt visu šo procesu par pievienošanās procesu, kas arī varētu veicināt reformas Bosnijā un Hercegovinā, bet varētu veicināt arī politisko, politiskās reformas, jo tikt izveidot arī šī asociācijas nolīguma padomu. Bet, no, bet tajā pašā laikā mums nevajadzētu aizmirst, ka ir nepieciešams turpināt mūsu kontaktus un mūsu iesaistīšanos uh, um, procedūrā ar Bosniju Hercegonu mums jāturpina atbalstīt viņu iestādes, lai viņi varētu risināt šos uh, milzīgos socioekonomiskos izaicinājumus, piemēram, jauniešu bezdarbs, kas ir milzīgs šajā valstī. Un viena lieta, ko komisija plāno darīt, ir pastiprināt sadarbību ar citām starptautiskajām uh, struktūrām, jo īpaši finanšu institūcijām un struktūrām, lai tad mēs varētu uh, izmanto šo vakardienas notikumu pozitīvo dinamiku un tās potenciālu. No tāda diezgan negatīva progresa ziņojuma mm, iepriekšējās dažās nedēļās esam redzējuši diezgan labu un pozitīvu notikumu attīstību. Paldies! Saka priekšstādātājs termiņš grozījuma iesniegšanā ir 5. marts 2012. pusdienlaiks. Un tagad varam pievērsties pēdējiem jautājumam mūsu darba kārtībā, kas ir. Tātad piemērošanas stabilizācijas process un to piemērošanas apturēšana attiecībā uz Bosniju un Hercegovinu. Šis ir ziņojums, kuru sagatavo arī Prēda kungs, tādēļ Prēdas kungs Lūdzu, vārds jums. Mm, Paldies, priekšādātāji. Es uh, gribēju teikt, ka pēdējais punkts mūsu ziņojumā uh, tieši ir uh, tas, ko jūs minējāt, komisijas pārstākungs. Attiecībā uz šo tēmatu likumdošanas priekšlikums, ko komisija prezentēja 2014. gada jūnijā, ir diezgan vienkāršs te ir paredzēts pārskatīt 12.15 um, regulu, kas tika pieņemts 2009. gadā, attiecībā uz ārkārtas pasākumiem uh, valstīs, uh, kurās tiek piemērot stabilizācijas un asociācijas procesi. Pirmkārtām tātad tiek paredzēta mm, tirzniecības privilēģiju paplašināšana un uh, ir um, paredzēts tos paplašināt līdz 2020. gadam. Uh, Tāpat arī divpusējie tirdzniecības nolīgumi un autonomie tirdzniecības pasākumi atbalsta Eiropas Savienības ekonomiku un ir būtiski arī nodrošināt politisko stabilitāti un ekonomisko attīstību eh, Rietumu Balkānos. Mūsu galvenais mērķis ir ļaut šīm valstīm iestāties Eiropas Savienībā. Otrais punkts. Šāda punkta ieviešana ļaus vērsties pret eh, lieliem cilvēktiesību pārkāpumiem. Trešais punkts eh, - tirzniecības privilēģiju apturēšana Rietumu Balkānos, eh, tātad Bosnijā Hercegovinā līdz šā gada beigām ļaus mums eh, risināt problēmas un ļaus mums arī mm, koncentrēties uz tiem pasākumiem, kas saistās ar Horvātijas iestāšanos. Ir arī dažādi tehniski grozījumi, uh, kas eh, tiek ņemti vērā un eh, komisijas eh, priekšlikumā ir paredzēts arī domāt par asociācijas nolīgumā ar Kosovu. Un šeit ir jāiekļauj arī cilvēktiesību pants. Šīs valstis turpina sistemātiski pārkāpt cilvēktiesības, un tas nav pieņemami. Eiropas Savienība uzskata, ka Rietumbalkānu valstīm vajadzētu respektēt cilvēktiesības, vajadzētu ievērot pamatbrīvības un arī uh, tiesiskas valsts principus saskaņā ar Kopenhāgenes kritērijiem. Mēs nevēlamies, lai šīs valstis vairāk vai mazāk ievērotu cilvēktiesības, pamatbrīvības un tiesiskumu. Mēs neesam gatavi ieviest pakāpes vai līmeņus, kas būtu pieļaujams attiecībā uz cilvēktiesību pārkāpumiem. Ņemot vērā Kopenhāgens politiskos kritērijus, vienīgais punkts, lai iestātos Eiropas Savienībā, ir respektēt cilvēktiesības. Formulējums, ko es iesaku, ir tas, kas tika izmantots pagājušā gada rudenī attiecībā uz Ukrainu. Uh, Es neredzu, kāpēc eh, likumdošana attiecībā uz Rietumbalkānu valstīm, valstīm, kas ir eh, mums ir ļoti tuvas, mēs eh, nevarētu ieviest cilvēktiesību pantu un ka mēs dotu uh, priekšroku tikai tirdzniecībai, nu, jo tā, tā, tā tas, uh, tāda, tāda runa ir, piemēram, līguma ar Pakistānu. Es šeit atsaucos uz uh, regulas garu. Uh, un arī uz to, ko mēs esam darījuši attiecībā uz Ukraini. Mums vajadzētu nodrošināt lielāku skaidrību un saskaņotību attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu dažādos likumdošanas instrumentos, kur ir runa par tirdzniecības privilēģijām. Es domāju, ka mūsu komitejai vajadzētu arī varbūt uh, balstīties uz pētījumiem. Es gribētu arī izteikt vispārīgus uh, izteikumus. Pirmkārtām attiecībā uz Bosniju tā kā es esmu referents par šo valsti, tad eh, šī perspektīva man šķiet ļoti nozīmīga. Es domāju, ka līdz šī gada beigām mēs varētu uh, dot uh, pozitīvu stimulu šai valstī. Attiecībā uz Eiropas parlamenta lomu es gribētu vērst uzmanību uz to, ka mūsu prerogatīvai vajadzētu būt pilnībā respektēt to, kas uh, ir iekļauts lēmumā pār tirsniecības pasākumu pārtraukšanu. Uh, Ar Inta komitejas pārstāvu Betīni kundze es eh, ļoti labi sadarbojos, un viņa ir lūgus ieviest deleģētos aktus attiecībā uz šo punktu. Lielas paldies par jūsu uzmanību. <clears throat> Now we... Paldies. Non SND, but, uh, is... Paldies, mums ir Sāna kungs no sociāldemokrātiem, ir arī Betīni kungs. Betīni kungs, vārds jums. Si sente? Sì. Eh, signor Presidente, kolēģi, grazie. Paldies. Paldies, priekšsādātāji. Paldies, priekšsādātāji, ka devāt mani um, iespēju piedalīties diskusijā par uh, Brēdas kunga ziņojumu. Um, tad mēs skatāmies uz komisijas prezentāciju par ierosinātajiem grozījumiem tiesību aktā, kas tika e, ierosināts 2009. gadā. Un es piekrītu Prēdis kunga argumentācijai. Ir divi aspekti, ko gribētu izcelt. Viens - īpašie tirzniecības pasākumi. Manuprāt, komisijas priekšlikumā šis priekšlikums par 2016. gada 1. janvārī ieviesto pasākumu atcelšanu, tātad tirzniecības preferences attiecībā uz Bosniju. Un, ja, ņemot vērā situācijas izmaiņas, kopš Horvātija ir pievienojusies uh, Eiropas Savienībai, apturēšana uz šāda pamata, manuprāt, šķiet pamatota. Uh, bet uh, tas, ko mēs beigās vēlamies panākt, ir vienošanās. Un ir daži, daži varbūt uzskata, ka nevajadzētu ieviest nekādas izmaiņas attiecībā uz tirzniecības nosacījumiem ar Bosniju un Hercegovinu. Un, protams, pastāv jau tradicionālās tirniecības saiknes starp Bosniju, Hercegovinu un Horvātiju. Tātad mums ir uh, nepieciešams ņemt vērā arī uh, iepriekšējās tirniecības attiecības un, un tās ir jāņem vērā, strādājot pie iesādēt arī politiskos apsvērumus. Eiropas komisija tiešām mēģina um, strādāt un nodrošināt to, lai Bosnija un Hercegovina varētu beigās pievienoties Eiropas Savienībai. Manuprāt, tas ir vēsturiski bezprecedenta gadījums, kā Bosnijas un Hercegovinas parlaments ir atbalstījis dokumentu, ar kuru piekrīt uh, īstenot tādas reformas, kas atzītu uh, Mm, vērtības un kas apliecinātu ar pierādījumiem to, ka valsts ir gatava virzīties pretim Eiropas Savienībai. Mēs neesam lūguši Bosnijai un Hercegovinai nāk klajā ar visgrūtākajiem uh, pierādījumiem sākumā. Mēs esam izteikuši lūgumu uh, veikt praktiskus soļus, un mums tas arī ir, un esam lūguši veikt tādus soļus, kas ir pilnīgi paveicama. Un es ceru, ka tas tiks pastiprināts arī ar policisko rīcību, bet Bosnija un Hercegovina to nevarēs paveikt viena pati. Valstī būs nepieciešama palīdzība, lai tā varētu sākt risināt milzīgās problēmas, ko mēs visi jau zinām. Nav jau tā, ka risinājumu uzradīsies no zila gaisa, Eiropas Savienībai ir jāsniedz atbalsts, kā tā dara arī Ukrainas un Lībijas gadījumā. Mums ir jāizvērtē, kāda būs mūsu loma, ņemot vērā milzīgos izaicinājumus Balkānu reģionā. Um, mēs tiešām ļoti ceram, ka um, strīdi nesasināsies vai situācija nesasināsies kādā uh, visnepiemērotākā brīdī. Es ļoti ceru, ka šis priešlikums aicinās bosniešus labāk saprast, ka notik, noteikumi attiecas uz visiem. Nu, un tieši tādēļ Arī Bosnijai un Hercegovinai ir jāveic nepieciešamie pielāgojumi, ko ir piekritušas veikt arī visas pārējās Balkānu reģiona valstis. Nevajadzētu to uzskatīt kā tādu sodu, bet gan drīzāk iedrošinājumu virzīt, doties pareizā virzienā. Un saskaņā ar aptaujām šim viedoklim piekrīt 80% iedzīvotāji. Es uzskatu, ka Um, bosnieši neuzskata, ka Eiropa um, ir um, tāda, vēlās viņus sodīt tāds, ka, lai gan nā, mums ir jādomā par atbilstošiem risinājumiem. Paldies! For... Es tagad es došu vārdu Džambatska kungam uz divām minūtēm. Paldies, priekšādātāji. Es uh, centīšos izmantot man atvēlēto laiku kā līdzreferentam. Es gribētu paust savas grupas nostāju. Uzskatu, ka Bosnijai Hercegovinai vajadzētu ātri eh, ratificēt eh, vienošanos par uh, eh, tirdzniecības privilēģijām. Mani informēja, ka komisija, es atvainojos, starptautiskās tirdzniecības komiteja, vismaz lielākā daļa tās locekļu, uh, dod priekšroku eh, cilvēktiesību panta ieviešanai komisijas piedāvātajā redakcijā. Mūsu politiskā grupa piekrīt idejai, ka Eiropas eh, parlamentam ir eh, pastiprinātas pastiprināta kompetence visos jautājumos, kas saistās ar cilvēktiesībām, un tas var arī grozīt esošos tiesību aktus. Tas bija viss, ko es vēlējos teikt īsumā. Lielas paldies par jūsu uzmanību. Paldies! Redaškungs. Divas minūtes. Paldies, priekšādātāji. Es eh, priecājos par eh, tirdzniecības līguma pagarināšanu ar sešām Rietumbarkānu valstīm. Tas šīm valstīm ir ļoti nozīmīgi, jo īpaši ņemot vērā krīzes situāciju. Un, protams, ka tas palīdzēs šīm valstīm virzīties uz Eiropas Savienību un palīdzēs stiprināt arī ekonomisko ilgspējību. Man ir žēl, ka Bosnija Hercegovina neievēro tādu pašu režīmu un ka tiem ir, ka, ka, ka Bosnija Hercegovinai ir jānoslēdz pagaidu nolīgums. Bet šķiet, ka mēs esam jau dzirdējuši daudz par pozitīvām izmaiņām un ka tas savukārt varēs eh, nodrošināt eh, izmaiņas šajā situācijā. Un eh, tas nozīmē, ka netiks apturēti tirdzniecības pasākumi sākot no 2016. gada 1. janvāra. Mēs uzskatām, ka Bosnija būs gatava pieņemt vajadzīgos pasākumus un tādējādi arī stabilizācijas un asociācijas nolīgums varēs um, tikt īstenots. Es patiešām ceru, ka tas notiks šī gada laikā. Uh, sākotnējā versijā tika teikts, ka nosacījumi tiks apturēti gadījumā, ja sistēmiski tik pārkāptas cilvēktiesības. Pašlaik šīs jautājums tiek grozīts, te ir runa par visiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Tāpat arī ir grozījuma attiecībā uz otro pantu, kur tiek ieviestas pozitīvas izmaiņas. Tiek teikts, ka vajadzētu izmantot šos nosacījumus un vajadzētu vērsties pret visiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Kanakungs. Es vēlētos pateikties eh, komisijai par priekšlikumu un prediskungam par sagatavotu atzinumu. Sociāldemokrāta grupa apsveic eh, autono, autonomo tirniecības pasākumu pagarināšanu Rietumbalkānu valstīm, tām, kas piedalās stabilizācijas un asociācijas procesā. Šos pasākumus vajadzētu skatīt eh, plašākā mūsu politikas kontekstā attiecībā pret Rietumbalkānu valstīm. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Vai man ir jāsāk vēlreiz? Šos pasākumus vajadzētu skatīt uh, plašākā mūsu politikas kontekstā attiecībā pret uh, Rietumbalkānu valstīm. Mūsu galīgais mērķis ir nodrošināt, lai šis reģions būtu Eiropas Savienības daļa. Mēs esam, komisija ir nolēmusi pievienot cilvēktiesību pantu, un uh, sociāldemokrātu grupa to jau ilgi ir lūgusi darīt, un tāpēc mēs apsveicam šo soli. Uh, Šīm valstīm ir jāievēro Kopenhāgenes kritēriji, un tāpēc ir svarīgi ieviest pantu, kas e, nodrošinās, lai varētu rīkoties gadījumā, ja sistemātiski un e, rūpji tiks pārkāpti cilvēktiesību un tiesiskuma principi. Es atbalstu komisijas priekšlikumu iekļaut GSP plus um, formulējumu, kur tiek runāts par liberālām vērtībām un standartiem. Taču es uzskatu, ka šis pants ir jāpaplašina un tajā ir jāiekļauj arī vides standārti. Šādā veidā mēs varētu veicināt cilvēktiesības un arī ilgspējīgas attīstības principus, un mēs varētu ļaut šīm valstīm uh, pielāgoties kopienas uh, vērtībām. Es atbalstu arī apturēšanas pantu, jo uh, tas uh, attiecas arī uz Horvātiju. Horvātiju, kā Eiropas Savienības dalībās, nevajadzētu diskriminēt. Eiropas Savienībai tomēr ir atbildība pret Bosniju Hercegovinu. Uh, un pret drošību un stabilitāti. Tāpēc es iesaku, ka gadījumā, ja rodas neparedzēti apstākļi, Eiropas ārlietu ministriem vajadzētu ātri rīkoties un, ja nepieciešams, vajadzētu nodrošināt apturēšanu, lai nodrošinātu stabilitāti un drošību reģionā. Bet es ceru, ka Bosnijas jaunās iestādes izmantos eh, pozitīvos stimulus, ko dos eh, jaunās Eiropas pieejas pieņemšana, un tiks atrisināti arī līdz šim um, ne, neatrisinātie jautājumi. Paldies tagad Piculis kungs, divas minūtes. Paldies priekšādātāji. Režim koristan za zemlje zapadnog. Šis uh, eh, privileģija režīms ir uh, ļoti noderīgs balstoties uz tiem uh, punktiem, ko mēs uh, lasām ziņojumā. 2013. gadā Eiropas Savienība bija vissvarīgākais tirdzniecības partneris Rietumu Balkānu valstīm, ņemot vērā eksportu. Tie ir 72% un arī eksportu. Šīs valstis atbalsta integrāciju Eiropas Savienībā, un mēs atcerām, ka tās dos savu ieguldījumu arī uh, stabilitātes veicināšanā gan politiskā, gan ekonomiskā ziņā. Attiecībā uz Bosniju Hercegovinu un grūtībām, ar kādām šis reģions pašlaik saskaras, e, klauzula attiecībā uz apturēšanu, ja tā tiks īstenota, varētu radīt ārkārtīgi uh, smagus, uh, smagas ekonomiskas sekas, ja būtu 6 miljoni eiro, tad uh, mēs uh, esam mm, ieguldījuši šajā valstī 700 miljonus eiro pēdējo gadu laikā, un, diemžēl, uh, nav panākti nekādi rezultāti. Es gribētu teikt, ka galvenokārt šeit ir jānodot politiskas signāls. Eiropas Savienība ir uh, līgums slēdzēja puse, uh, un um, līgumiem ir jābūt paredzamiem. Es gribētu atgādināt, ka 2004. gadā Ungārijas republika un Slovenijas republika iestājās uh, Eiropas Savienībā, un Ungārija, es atvainojos, Horvātija atradās tādā pašā situācijā kā pašlaik Bosnija Hercegovina. Ar šādu nolīgumu palīdzību mēs uh, šos jautājumus atrisinājām. Es ceru, ka Bosnijas Hercegovinas iestādes ņems vērā savus pienākumus uh, attiecībā pret Eiropas Savienību. Paldies. Uh, tagad Eiropas komisijas vārdā Saimons Mārts. Divas minūtes. Thank you very much, Chair. Um... Paldies, priekšsādātāji. Vispirms es gribētu pateikt vienu lietu skaidri. Mēs neprasam Bosnijai nekādas piekāpšanās tirdzniecības līguma kontekstā, nedz arī papildus tirgu atvēršanu. Galvenais ir saglabāt esošos tirdzniecības režīmu, kas eh, bija pirms Horvātijas iestāšanās Eiropas Savienībai. Tas ir um, bez uh, nodokļu uh, kvo, uh, kvotas. Petūs kungs uh, skaidri nosauca skaitļus kā tas ietekmēs uh, Bosniju salīdzinājumā ar patreizējo situāciju, ja nesaglabāsies šīs tirdzniecības uh, priekšrocības. Viņš runāja par maksimālo zaudējumu 3 miljonu eiro apmērā Bosnijas pusē. Mēs pilnībā piekrītām, bet vienlīdz svarīgi ir paraudzīties uz to, kā šī situācija negatīvi ir ietekmējusi uh, Bosniju, jo patreiz Horvātijas eksportētāji cieši apmēram 70 miljonu eiro zaudējumus Bosnijas valdības rīcības dēļ. Nu, es domāju, ka mums vajadzētu izrādīt zināmu solidaritāti ar Horvātijas eksportētājiem. Gribētu pateikt arī dažus vārdus par šo apturēšanas klauzulu. Mēs nevēlamies uh, apturēt autonomos tirniecības uh, līgumus, nē, bet mēs gribam, lai jau izmēģinātā metodika, kas ir realizēta vairākus gadus, funkcionētu arī šajā gadījumā. Un šī klauzula ir kā svira, lai mēs skaidri pateiktu Bosnijai, ka tā ir laiks līdz gada beigām lai tā pielāgotu beznodavu kvotas vai arī šīs priekšrocība režīms, kas darbojas attiecībā uz Bosniju, tiks apturēts jo mēs no savas puses esam centušies darīt visu, kas ir mūsu spēkos, bet bosnieši neko nedara, un tādēļ mums šāda ietekmēšanas svira ir vajadzīga. Vispirms par cilvēktiesību klauzulu. Mēs esam izvēlējušies standartu klauzulu, ko mūsu kolēģi no Tirzniecības ģenerāla direktorāta vienmēr iekļauj tirzniecības līgumos. Es nezinu, varbūt, ka Predis kungam vajadzētu šo jautājumu apspriest ar saviem kolēģiem Inta komitejā, un tad viņš redzēs, kāds būs rezultāts. Otrakārt par šo priekšlikumu iesaistīt padomi šajās diskusijās. Godīgi sakot, no komisijas puses mēs īsti neredzam, kādu pievienoto vērtību tas varētu dot, jo apturēšanai ir jābūt automātiskai, ja Bosnija līdz noteiktiem termiņam, kas ir 2015. gada 31. decembris, neizpilda uh, saistības, kādas tā ir noteikts. Un, uh, bez tam arī šī, šis apturēšanas process pārtraucas automātiski tik līdz Bosnija izpilda eh, izvirzītās prasības. Un, ja jūs uzskatāt, ka to vajadzētu laist cauri ārlietu, būtu padomēji, tad es gribētu teikt, ka šīs process būs vēl ilgāks un vēl garāks, tādēļ es gribētu aicināt parlamenta deputātus vēlreiz pārunāt to savā starpā. Predskungs, lūdzu, noslēgumu vārdu jums. Man īsti nav nekā daudz piebilstama. Es gribētu pateikties eh, kolēģiem par viņu teikto. Esmu pārliecināts, ka mēs sagatavosim labu kompromisu. Paldies! Thank you very much. Paldies. Liels paldies. Noslēgumā gribu paziņot, ka balsošana notiks 9. mārtā. Līdz ar to sanāksim slēdzu. Trīs minūtes pirms paredzētā laika. Paldies. Paid off.